I was here 10 minutes before. I know. Dear colleagues. Um... Godāmie kolēģi, sāksim darbu. Es vēlētos atvainoties. Um, kā jūs zināt, es nekad nekavējos, bet. Um, Engelkungs, es vēlreiz atkārtošu. Es nekad nekavējos, bet uh, šodien man nācās aizkavēties, tāpēc, ka man vajadzēja um, sakārtot visu attiecībā uz nākamās nedēļas balsošanu. Tas viss būs ļoti sarežģīti, kā jau zināt, un mm, es esmu ļoti priecīgs, ka mums izdevās to visu nokārtot. Es jo īpaši atvainojos komisāram, jo viņš bija ieradies desmit minūtes ātrāk, cik tās saprotu. Es arī saprotu, ka komisāram ir jādodas prom pulkstens 3.30, tāpēc bez liekas kavēšanās, bez uh, liekiem ievadiem, es vienkārši došu viņam vārdu. Pavisam īsi vēlējos norādīt, ka 27. septembrī komisija publicēja paziņojumu par migrācijas darba kārtības īstenošanu. Es eh, gribētu aicināt Avramopolis kungu mūs informēt, jo īpaši par situāciju attiecībā uz Schengenu. Vēlreiz atvainojos par kavēšanos. Vārds eh, komisāram pēc tam ir paredzētas arī debatas. Bet jums jādodas prom 3.30, mēs to zinām. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšādātāji, paldies, Klod, godājumie kolēģi, godājumie Eiropas parlamenta deputāti. Vispirms es vēlētos eh, pateikties par to, ka esat devuši man iespēju prezentēt eh, mūsu pēdējos paziņojumus par migrāciju un Schengenu. Diemžēl mums ir um, atlicis eh, mazliet mazāk par stundu, bet neskatoties uz ļoti strikto darba kārtību un eh, uz to, kā man paziņoja par šīm diskusijām pavisam nesen, uh, Es uzskatu, ka ir ļoti būtiski apmainīties ar jums viedokļiem. Ja jūs vēlaties šīs diskusijas turpināt vai tās padziļināt, tad es esmu gatavs to darīt, jo šie jautājumi ir ļoti būtiski. Tagad par migrāciju. Taisnība, mēs esam ļoti daudz ko panākuši, taču vēl ar vieni ļoti daudz darāmā. Migrācija noteikti mūs pavadīs vēl daudzus gadus, tāpēc mums ir jābūt ļoti gataviem. Mm, diemžēl mums bija vajadzīga krīze, lai pieņemtu un īstenotu solidaritātes pasākumus. Parlaments vienmēr ir iestājies par solidaritātes pasākumiem, taču pats svarīgākais ir tas, ka mums ir jāvirzās uz priekšu um, un jābūt vienotiem. Mums ir vajadzīga ilgspējīga migrācijas pārvaldība, kas ļaus mums pabeigt um, mūsu migrācijas stratēģiju. Eiropai ir jābūt labāk gatavai un labāk aprīkotai, ja runa par jebkuru krīzi, kas varētu rasties nākotnē. Tieši tāpēc mums ir arī jādomā par kopējās Eiropas patvērums sistēmas reformu. Tā ir un būs viena no mūsu svarīgākajām prioritātēm. Mums ir jāturpina strādāt Mums ir jāturpina glābt dzīvības, aizsargāt bērnus, kas migrē. Mums ir jārādā droši un legāli ceļi, kā nokļūt Eiropā. Mums ir jāaizsargā mūsu kopējās ārējās robežas, jāierobežo un jālikvidē uh, kriminālie cilvēktirzniecības tīkli, un Tāpat arī eh, jānosūta atpakaļ tie, kuriem nav tiesību uzturēties Eiropas Savienībā. Pagājušajā mēnesī mēs pieņēmām jaunu pasākumu kopumu, kas mums ļaus īstenot migrācijas darba kārtību, un likām uzsvaru uz četrām jomām - tātad kopējās eh, patvērums sistēmas reforma, eh, legālo ceļu veicināšana, efektīvāka atpakaļnosūtīšanas politika, kā arī ārējā dimensija, partnerības ietvers migrācijai, par reformu, par kopējo Eiropas patvērumu sistēmu. Ir pienācis laiks pāriet no a, uh, krīzes a, uh, pārvaldības un ad hoc mehānismiem. Mums ir vajadzīgs struktūrāls risinājums visām uh, šīm problēmām, ar ko mēs saskaramies. Uh, Mums ir vajadzīgs stabils un paredzams ietvers, kas ļaus mums nodrošināt līdzsvaru starp uh, solidaritāti un atbildīgumu, starp uh, efektivitāti un taisnīgumu. Es uh, zinu, ka nākamnedēļ šajā komitejā ir paredzēts balsojums par Vikstrēmas kundzes ziņojumu. Esmu vairāk kārt atkārtojis, ka es paļaujos uz Eiropas parlamentu, gaidu, ka tas dos mm, labi saprotamu signālu padomēji. Es vēlētos pateikties referentē un arī visiem ēnu referentiem no politiskajām grupām par ieguldītajiem pūliņiem šī ziņojuma gatavošanā. Politiskās grupas sastāv no deputātiem, kas pārstāv ļoti dažādas dalību valstis. Uh, Bet, ja tās visas var vienoties par pārskatīšanas prioritātēm, tad gan jau padomē arī tas izdosies. Komisija un es personīgi esam gatavi spēlēt eh, savu lomu, eh, lai mēs nodrošinātu vajadzīgo elastīgumu, nodrošinot, lai tiek eh, pārskatīti solidaritātes principi un lai neviens mm, loceklis netiktu aizmirsts. Protams, ka mums ir jāturpina um, darbs arī pie citiem patvēruma priekšlikumiem. Dalībvalstīm ir jāizrāda solidaritāte Itālijai un Grieķijai par uh, pārvietošanu. Mūsu prioritāte ir, kā jau es minēju, legālo ceļu veicināšana. Pārvietošana ir mm, veids, kā migranti var iegūt aizsardzību, un šim uh, veidam mēs dodam priekšroku. Šādā veidā, stiprinot uh, šos legālos ceļus, um, mēs nodrošināsim, ka cilvēkiem vairs nevajadzēs mm, paļauties uz noziedzniekiem, kontrabandistiem, lai nokļūtu Eiropas Savienībā. Tieši tāpēc mēs uh, izmantojām šo um, pārvietošanas uh, ietveru, ko mēs pieņēmām pagājuši gadu. Es zinu, ka uh, Liba komiteja balsos par to rīt. Esmu gatavs atbalstīt sarunas starp kopa likumdevējiem, lai šis ietvers tiktu pieņems pēc iespējas ātrāk. Vienlaicīgi, turpinot šos pasākumus, kas tika uzsākti pagājušajā gadā jūlijā, komisija ir sagatavojusi aicinājumu dalību valstīm pārvietot vismaz 15 tūkstošus cilvēku, kuriem ir vajadzīga starptautiskā aizsardzība, līdz 2019. gada oktobra beigām. Mēs atbalstām šo aicinājumu, piešķirot pusmiljārdu eiro. Mēs paļaujamies uz dalībvalstīm, lai tās nāktu klajā ar tādiem ambicioziem um, solījumiem. Un cerams, ka šo piekdienu ārlietu un iekšlietu un tieslietu padomē šādi solījumi arī tiks pausti. Tāpat dalībvalstis runā arī par privātajām sponsorēšanas sistēmām, kur ir iespēja piešķirt atbalstu cilvēkiem, kuriem ir vajadzīga aizsardzība. Un šeit var darboties vai no privātas grupas, vai arī pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Uh, Mēs aicinām koordinēt šādus privātus projektus un aicinām ieinteresētās dalībvalstis to darīt. Tagad par legālo migrāciju. Mēs zinām, ka mēs esam novecojošs kontinents un mums ir vajadzīgas gan prasmes, gan arī darba rokas dažādās jomās. Mēs vēlamies pavērt legālus ceļus arī citiem migrantiem, kas ir vajadzīgi mūsu kontinentam, lai mēs pilnībā varētu izmantot eh, mūsu darba spēku. Ekonomiskā migrācija nedrīkst būt eh, nelegāla migrācija. Mēs eh, esam aicinājuši arī izveidot konkrētus pilotprojektus ar konkrētām trešajām valstīm, Un šeit mēs vēlamies arī atrast vajadzīgo finanšu atbalstu tām dalībvalstīm, kas vēlas piedalīties atkarībā no tā, kādas um, vajadzības ir viņu darba tirgū. Paralēli mums ir arī jāturpina sarunas par Eiropas Savienības zilo karti. Tas nozīmē, ka mēs uh, pavisam drīz varētu atrast kanālus um, ļoti kvalificētiem, prasmīgiem migrantiem nokļūt Eiropā. Es uh, paļaujos arī uz uh, referentu pieredzi. Klodām Morāsam ir uh, izcili ēnu referenti, un viņiem ir arī ļoti spēcīgs mandāts, lai viņi varētu veiksmīgi vest šīs sarunas. Mēs nedrīkstam palikt uh, pie status quo. Mums ir vajadzīga efektīvākā atpakaļ nosūtīšanas politikā. Tīcama migrācijas politika nozīmē arī to, ka mēs uh, ātri nosūtām atpakaļ tos cilvēkus, kuriem nav tiesību uzturēties dalībvalstu teritorijā. Tas ļauj mums apkopot šos centienus gan no Eiropas Savienības puses, gan no dalībvalstu puses. Mēs redzam, ka vairāk nekā puse no atpakaļ nosūtīšanas lēmumiem netiek īstenoti. Tas rada lielus izaicinājumus migrācijas politikai un patvērumu sistēmai. Šeit um, robežu aizsardzes aģentūrai un jūras robežu aģentūrai vajadzētu uh, kļūt par galveno centru un vajadzētu mēģināt apkopot spēkus. Šādā veidā Eiropai būtu iespēja labāk ietekmēt trešās valstīs, slēdzot atpakaļ uzņemšanas līgumus. Komisija ir gatava uh, izvērtēt, kādi soļi vēl būtu vajadzīgi, lai nodrošinātu reālu un efektīvu Eiropas atpakaļ nosūtīšanas sistēmu. Tas ir viens elements, kā mēs varētu efektīvāk kontrolēt nelegālo migrāciju, taču ar to nepietiek. Ir jāturpina konsolidēt dalību valstu kapacitātes kontrabandas ierobežošanā. Šeit laicīga uh, un kvalitatīva informācijas apmaiņa ir pats svarīgākais. Mēs esam noteikuši skaidrus mandātus uh, darbiniekiem, kas ir nosūtīti uz trešajām valstīm, kas darbojas kā migrācijas kontaktpersonas. Šādā veidā mēs vērmi, vēlamies maksimāli izmantot šo kontaktpersonu tīklu. Šīs uh, kontaktpersonas ir jau nozīmētas darbā 12 prioritārajās valstīs. Noziegumu apkarošanai nepietiek ar šāda veida rīcību. Mums ir jādomā arī par visiem pievilkšanas faktoriem. Komisija turpina konsultēties ar dalību valstīm un citām iesaistītajām pusēm, lai labāk saprastu šos faktorus. Tāpat arī mēs mēģinām identificēt labāko praksi, kā uh, vērsties pret šādiem stimuliem. Šeit mēs iesaistām nacionālās un vietējās iestādes, tā skaitā arī tās, kas ir atbildīgas par migrāciju. Uh, sociālajā uh, dienesti, nodokļu dienesti un citas iestādes dalībvalstīs. Vienlaicīgi ir ļoti svarīgi, lai Eiropa izrādītu solidaritāti Āfrikai un apkarotu uh, galvenos migrācijas avotus. Līdz šim ir piešķirti 2,85 miljārdi eiro. Šeit tiek izmantots Eiropas Trasta fonds Āfrikai. Tāpat arī mēs mēģinām vērsties pret galvenajiem nelegālās migrācijas cēloņiem. Mēs esam uh, nodrošinājuši sadarbību ar 26 valstīm Zemsahāras reģionā un arī uh, Ziemeļāfrikā. Uh, Tieši tāpēc mums ir arī jādomā par investīciju plānu, kas varētu papildināt Eiropas ieguldījumu. Mēs sagaidām, ka mēs līdz ar to varēsim nodrošināt vairāk nekā 44 miljārdus eiro investīciju Āzijā un arī Eiropas kaimiņu valstīs līdz 2020. gadam. Spēcīgāka sadarbība ar trešajām valstīm visos migrācijas aspektos ir ārkārtīgi nepieciešama. Šeit ir jāpanāk arī atbalsts atpakaļ nosūtīšanai. Praktiskā kārtība, kā notiek atpakaļ nosūtīšana, jau ir uh, noteikta attiecībā uz dažām valstīm, un uh, ar pārējām valstīm notiek sarunas. Tagad par Schengenu. Man noteikti nav jāatkārto, cik svarīga ir Schengena Eiropas integrācijai. Mēs uh, visi noteikti tam piekritīsim. Ir bijis eh, priekšlikums labāk pielāgot Schengenu izaicinājumiem, ar ko saskars Eiropa, padarīt Schengen sistēmu vēl spēcīgāko. Mēs akceptēsim mētiecīgus grozījumus Schengenas eh, robežu kodeksā, kas ļautu uzlabot gan iekšējās robežas, gan ārējās robežas gadījumos, kad dalībvalstis saskaras ar um, valsts uh, politikas vai um, drošības apdraudējumu. Protams, ka ir jāņem vērā laika grafiki, kas ir paredzēti pa pašreizējos noteikumos, bet ir vajadzīgas daudz stingrākas uzraudzības procedūras. Ar šiem jaunajiem elementiem mēs vēlamies nodrošināt, lai iekšējo robežu kontrole būtu uh, pēdējais uh, uh iespējamais pasākums un lai dalību valstis uh, būtu iesaistītas tajā, ka notiek kontrole pāra personu brīvību ierobežošanu, ja tiek izvērsta šāda kontrole. Nākamais, kā labāk piemērot noteikumus attiecībā uz pagaidu robežu kontrolas pasākumiem. Mēs vēlamies nodrošināt, lai pašreizējie nosacījumi, kas ir iekļauti Schengens kodeksā, tiktu piemēroti, izmantoti līdz brīdim, kad tie tiks grozīti. Šeit, protams, ir jāņem vērā mūsu kopējās intereses un solidaritātes starp dalību valstīm. Tas arī būtu viss, ko vēlējos teikt. Labprāt uzklausīšu jūsu komentārus un jautājumus šajā pašā pirmajā viedokļa apmaiņā. Colleagues... Paldies, komisāra kungs! Ir pieteikušies diezgan daudzi eh, kolēģi, kas gribētu izteikties. Mums ir laiks līdz 3.40. Eh, ir arī citi jautājumi darba kārtībā, tāpēc gribētu lūgt pieturēties visus pie divām minūtēm, tā tad neizteikties ilgāk, lai mēs arī varētu no komisāra pēc tam beigās saņemt atbildes. Veculs kundze pirmā lūdzu. Paldies, Klod, paldies eh, komisāri par jūsu stāstījumu, par komisijas paziņojumu par eh, Eiropas darba kārtību migrācijas jautājumos un paldies, ka esat šajā komitejā un eh, runājat tik godīgi un atklāti eh, mūsu diskusijās. Šengenas zonas atbilstoša funkcionēšana ir jānodrošina. Tas nozīmē, ka mums ir jāstiprina savas ārējās robežas un jāstiprina arī atpakaļ nosūtīšana un repatriācija. Mēs nevaram pieļaut, ka šie elementi pastāv atrauti. Tie visi ir nepieciešami. Un šķiet, ka tas visu laiku ir jāatkārto, jo pretējā gadījumā pilsoņiem nebūs uzticamības eh, Schengenas eh, sistēmai, ja mums nebūs visi nepieciešamie pasākumi robežu nodrošināšanai un ja visas valsts nepildīs savus pienākumus par atpakaļ nosūtīšanu. Eh, jūs teicāt, kas ir panākts, bet mums ir nepieciešami labāki rādītāji Kopš 2014. līdz 2015. gadam par 36% samazinājies atpakaļ nosūtīto personu skaits, un ja mēs izņemtu ārā tos, kas nosūtīts Rietumu Balkāniem, tad tas būtu par 27%. Daudzi to zina eh, komisijā un parlamentā un uzskatām to par nepieņemamu. Jautājums ir tāds, kāda būs komisijas eh, nākošie soļi, lai varētu stiprināt šos pasākums, lai atpakaļ nosūtīšanas politika būtu efektīvāka. Otrām kārtām, neskatoties uz mūsu centieniem novērst un cīnīties pret kriminālām darbībām eh, no kontrabandista puses, mm, no izcelsmes valsts tranzīta valstīm un uh, neskatoties uh, uz visiem centieniem, migrantu ieviešana ir uh, ļoti tāds pievilcīgs ieņēmuma veids. 90% migrantu, kas ierodas Eiropā, tiem uh, palīdz šie mm, kontrabandisti. Kā jūs raugaties uz šo aspektu migrācijas kontekstā? Turpmākās tendences un riski ir izklāstīti Eiropola un Inter Eiropola ziņojumā, ko komisija darīs, lai reaģētu Un visbeidzot par Lībiju. Eiropas robežas sargi sadarbojas ar saviem Lībijas partneriem, to mēs jau šorīt dzirdējām no Vaģerikunga. Cik droši mēs esam par šīm operācijām, kas notiek, ko veic Lībijas robežas apsardze? un eh, ko varētu darīt, lai šāda sadarbība intensificētos tuvākajā nākotnē, un, va, un kas, un ja vispār ir darīts eh, bez, ar, ar kopā ar mūsu Lībijas partneriem, lai uzlabotu migrantu stāvokli Lībijā. Mr. Kirkos. Kirkos kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Prieks jūs redzēt mūsu vidū, komisārkungs. Es eh, novēlot ierados, bet gribētu pateikties eh, par konferenci par eh, šiem karstiem punktiem Grieķijā, kas tika organizēta kopā ar Makavejs kundzi, un tur mēs uzzinājām ļoti daudz interesantas lietas. Jūs teicāt, ka augstais komisārs cilvēktiesību jautājumos ir paudis satraukumu sakarā ar ziemas sezonas tuvošanos. Es domāju, ka Eiropas komisijai jādara viss iespējamais, ko, lai palielinātu šo spiedienu un lai mēs uh, neredzētu tādas ainas, kādas, uh, diemžēl, bija pagājušā gadā, kādas mēs nedrīkstētu pieļaut Eiropā civilizētos apstākļos. Uh, sīrieši, kas ir ieradušies Grieķijā, Eh, pirms tika parakstīta vienošanās ar Turciju. Vai jūs varētu pastāstīt nedaudz vairāk, kādā kategorijā tad ietilps tagad šie bēgļi? Paldies, Koelio kungs. Paldies, priekšsādātāji, runāšu portugāļu valodā. Paldies, komisār! Paldies, ka esat šodien ieradies. Paldies par jūsu Uh, komentāriem. Paldies, ka paužat rūpes par Schengenas uh, sistēmu. Domāju, ka mums ir jāatgriežas pie Schengenas, kā jau esmu teicis vairāk kārt. Un komisijas priekšlikumi iet vajadzīgajā virzienā. Tāpat gribētu jūs sveikt par to, ka esat uh, sakārtojis migrācijas darba kārtību. Tas ir liels darbs no Eiropas Savienības puses - pārvaldīt migrantu un bēgļu plūsmas. Bet uh, Tas viss darbojas ar pieņēmumu, un kā jau mm, tas šodien ir norādīts, tad balsoties uz šo solidaritātes pieņēmumu. Un vai mēs tam esam gatavi? Komisija ir gluži pareizi atbildējusi uz uh, parlamenta mm, prasīto. Bet, kā komisija teica, jā, daudz kas ir darīts, bet daudz kas vēl ir jādara. Dažādi struktūrāli priekšlikumi ir ierosināti tomēr rodas sajūta, ka viss virzās uz priekšu pārāk lēni. Jaunā Eiropas Savienības uh, patvēruma aģentūra gaida tās politisko apstiprināšanu. Un diezgan bieži mēs reaģējam ar tādiem uh, nejaušiem risinājumiem, ad hoc risinājumiem, kas varbūt uh, mazina problēmu īstermiņā, bet par šiem 15 tūkstošiem cilvēku. Tā tad tas ir viens no jaunākajiem jautājumiem, kas jārisina. Mums ir jāsako, kā tiek pildīti pārvietošanas eh, nosacījumi, jāskatās, vai mēs varam reformēt eh, Dublinas regulu Un šķiet, ka jā, tur ir centieni pareizā virzienā, bet tomēr neskatoties uz to daudziem deputātiem šeit parlamentā, un arī man šķiet, ka nebūs viegli panākt, lai dalība valsts tajā visā piedalās, kamēr vien padomu darbos kā līdz likumdevējs Eliņš Laina. Sī, grazie, grazie multe. Paldies, paldies arī uh, komisāram par savu pieejamību un uh, par uh, ieskicēto situāciju Mēs jau daudz strādājam pie Dublinas regulas eh, pārskatīšanas, kā mēs to darām mūsu grupā, un eh, ir nepieciešams izdarīt to, ko nosaka līgums. Un, kad ir nepieciešama solidaritāte, tad ir nepieciešama arī tāda atbildība Eiropas Savienības līmenī, un kā arī to ir prasījis šis eh, ziņojums kolēģu Mecels un Kengas ziņojumā aprīlī. Mēs jau esam daudz laika zaudējuši. Un uh, Es ceru, ka parlaments varēs paust tādu ambiciozu un spēcīgu pozīciju par eh, re, eh, Dublīnas eh, regulu, un kas arī komisijai un padomai devis tādu spēcīgu signālu, ka ir ar spēku jāliek tiešām spiediens uz padomi, ka ir nepieciešami tādi skaidri, stingri elementi. Un viens no tiem ir dalīties atbildībā un tātad godīgi dalīties šajā atbildības nastā. Un Eh, tiesa eh, nesen arī mm, apstiprināja šo eh, komisijas priekšlikumu par pārvietošanu. Un jāsaka, ka ir tiešām kauns redzēt, kā dalība valstis ir iecirtušās un nevirzās uz priekšu. Par pārvietošanu 2016. gadā tikai dažos mēnešos Kanāda pārvietoja 40 tūkstošus individu savā teritorijā un 160 uh, tūkstoši divos gados. 15. gadā 28 tūkstoši tikai ir pārvietoti. Tā tad es tik tiešām gribētu aicināt uh, pieņemt tādu spēcīgu un ambiciozu pozīciju, un uz šo darbu ir jāuzstāj, jo uh, šķērslis tik tiešām ir padome un šis nacionālais noskaņojums, kas valda. Tātad negribu izteikties pārāk ilgi, gribu izteikt aicinājumu komisijai, jo ir nepieciešams atcerēties Eiropas Savienības pirmo darbu kārtību uh, migrācijas jomā un nedrīkst uh, paļauties šādām uh, robežu eksternalizācijas tendencēm. Uh, situācija Lībijā mani satrauc uh, ne tikai dažus, bet uh, satrauc arī augsto komisāru cilvēktiesību jautājumos un šīs nesenās ziņas, ka padomi ir lūgus skaidrojums Itālijas valdībai uh, par to, eh, kādas ir noslēgtās vienošanās ar eh, Lībiju un eh, kur arī tātad par šī, šo miliciju, kas it kā ir iesaistīta cilvēku kontrabandā. Šobrīd notiek tāda apgrieztā loģika Lībijas diskursā, jo no sākuma nepieciešams nodrošināt labākus apstākļus bēgļiem, Mēs redzam dažādas necilvēcīga apstākļu ainas, tā tad vispirms ir nepieciešams eh, nodrošināt to, lai uz atpakaļ uz Lībiju nosīdītās personas būtu tādos eh, cienīgos apstākļos, un tad tikai slēgt eh, kaut kādas vienošanās ar Lībijas robežu sardzi. Tātad šī ir tā bīstama apgrieztā loģika, kur neļauj ievērot cilvēku pamatiesības. Paldies. Paldies, kolēģi. Lūdzu, izsakieties neilgāk kā divas minūtes, jo mums ir laiks tikai līdz 3.30. Oizmanovs kundze nākošā. Paldies, priekšsādātāji. Komisāra kungs, gribētu pateikties jums par eh, jūsu uzrunu. Jūs teicāt, ka mums nepieciešama ilgspējīgāka centieni, lai nodrošinātu efektīvāku atpakaļ eh, atgriešanas eh, politiku. Uh, Bet, eh, ņemot vērā kāda informācija, kas nāk no Eiropas komisijas, tad eh, šī procentuālā daļa atpakaļ atgrieztajiem ir ļoti tātad mazs rādītājs - 36% 2016. gadā 1,5 miljoni joprojām būtu jānosūta atpakaļ, bet tas vēl nav izdarīts. Mums ir Eiropas eh, robežas sardzes aģentūras apstiprināšana, kas gaida, tā nav izdarīta. Um, um, Mēs, protams, uzdodam sev jautājumu, kā labāk uzlabot sadarbību un kādas jaunas partneru savienības vajadzētu veidot. Tām vajadzētu būt partneru savienībām ar um, šīm migrācijas izcelsmes valstīm. Uh, Junker kungs teica savā uzrunā par situāciju Eiropas Savienībā, ka mums vajadzētu intensificēt savus centienus. Gribētu zināt, kā jūs raugāties uz uh, Eh, atpakaļ atgriešanu tātad nelegāli ieradušos eh, migrantu gadījumā. Jūs jau ieskicējāt dažus eh, pasākumus, ko jūs paredzat piemērot, bet atļaujos jautāt, vai ar to pietiks. Paldies, Franks Engels, lūdzu. Thanks, Klaud. Paldies, Klaud. Sākšu ar Schengenu. Un jāsaka, esmu ļoti skeptiski noskaņots attiecībā uz komisāra ierosināto tagad Vienkārši tāpēc, ka es mm, da, dalība valsts neatteiksies no šīm uh, stulbajām robežu kontrolēm, kuras uh, tās, uh, kur tiek ļoti pieka, piek, piek, piekop šī politika. Mēs zinām, ka ne teroristi, ne migranti netiks noķert uz šīm robežām, bet ir tik izdevīgi dažām valstīm un tik jauka, lai būtu kaut kas, par ko ziņot vēlētājiem un uh, lai izpatiktu tiem, kas ir skeptiski par ārējām robežām. Gribu aicināt jūs būt ārkārtīgi stingram, ja mēs gribam eh, pāriet uz eh, kaut kādu jaunu sistēmu. Ja vien drauds nav absolūti pierādāms un pamatojams, tad nu nedrīkstētu veikt šādus pasākumus. Un vajadzētu atteikties arī no citām lietām, piemēram, par šo iekšējo ārkārtas stāvokli valstī. Par Āfrikas eh, valstu atbalstu. Nu, pat esmu atgriezies no Āfrikas eh, Savienības, apmeklēju tikos ar tās prezidentu un eh, man teica, nu vai Eiropa pati nevarētu sevi sakārtot un lai mēs varētu saprast no jūsu 15 tūkstošiem schēmām un projektu, kas tad varētu attiekties uz mums un kur mēs varētu varbūt gūt kaut kādas līdzekļus savu mērķu īstenošanai. Pat ar tiem līdzekļiem, ko mēs tagad paredzam, Tātad šīs ārējās, ārējo investīciju fonds, kas nav trasta fonds, kas nav arī citi fondi, bet nu, tas padara ļoti grūti to visu saprast ne tikai mums, bet arī Āfrikas pusē. Gribu dot jums vienu ciparu. E, ķīnieši 40 miljārdus investējuši Āfrikā 16. gadā. Pat ar visu tos virs efektu, kāds mums ir ar jauno fondu, mēs e, panāktu kaut ko tādu varbūt e, pēc trīs vai četriem gadiem, un tas nav tas, ko Āfrika sagaida. Un tas nav tas, kas likvidēs šos cēloņus, problēmām, ar ko mēs cīnamies, un tālāk par eh, šīm tiesiskajiem eh, ceļiem. Jo vairāk eh, mēs runājam par šiem legāliem ceļiem, Ungārija mums atgādinās, ka tas ir Soros plāns. Šis kontinents šobrīd ir nu, pilnīgi pazudis tādu kampaņu uh, saukļos. Tomēr šīs, šie legālie migrācijas ceļi ir nepieciešami, jo pretējā gadījumā uh, spiediens uz tiem, kas veicina šos nelegālos ceļus, tā arī nezudīs. Es domāju, ka ir labāki sasniegumi nepieciešami. Tie nevarētu būt tikai 50 tūkstoši. Card, uh, paldies! Barbara Spinelli. Barbara Spinelli nākošā. Paldies, eh, komisārkungs, par jūsu stāstījumu. Es gribētu eh, runāt par vēstuli, eh, kas ir nosūtīta no Luksemburgas Itālijas iekšliet ministram, un jāsaka, ka visas Itālijas politiskās nostādnes ir apstiprinātas Eiropas Savienības līmenī, un uh, arī e, no Junkera puses, bet e, šī vēstule piemin 2012. gada nolēmumu pret Itālijas atpakaļ atgriešanas e, schēmu ar tādiem iebildumiem. Tātad situācija Lībijā pirmām kārtām nav mazāk bīstam kā 2012. gadā. Cilvēki, kas ir atpakaļ atgriezti, saskars ar spīdzināšanu un nehumāniem dzīves apstākļiem. Otrais punkts. Tas, ka uh, Eh, notiek arī nepieņemams darbības Lībijas eh, ūdeņos, eh, ne tikai mm, pie Itālijas. Tas neatbrīvo Itāliju no tās prasībām konvencijas ietvaros un tiesas priekšsādātājs arī paudas bažas ka šie cilvēki iespējams tiks eh, nosūtīti atpakaļ uz bīstamiem apstākļiem eh, Lībijā. Tāpat tur arī norādītas glābšanas un meklēšanas operācijas, ko veids nevalstiskās organizācijas. Šajā vēstulē ir rakstīts, ka mm, šīs, eh, šim operācijām, ieskaitot arī no nevalstsko organizāciju puses jānotiek ar maksimāliem drošības apstākļiem, bet eh, šīs nevalstiskās organizācijas jau praktiski atkāpšās no centrālās vidusjūras. Eh, šī vēstule ir eh, adresēta Itālijai, bet netiešā veidā es domāju, ka tas ir adresēts visai Eiropas Savienībai. Kengas kundze. Paldies, Klod. Arī es pateicos komisāram par šo paziņojumu un arī par darbu, nu, ko viņš veic eh, kopā ar mums katru dienu. Mēs eh, zinām, ka šis parlaments eh, nobalsoja 16. gada aprīlī par Kengas un Mecols rezolūciju par stratēģiju ar ļoti precīziem konkrētiem punktiem ko varbūt ir grūti uh, realizēt, bet vairāk dalību valstu egoismu pēc, un tāpēc arī to ir grūti īstenot. Arī tādus ļoti labus punktus, kuriem vajadzētu dot labu rezultātu. Pirmais par šiem legālajiem ceļiem. Ja mums nebūs legāli migrācijas ceļi, mm, par... es domāju, ka šodien ir jāuzstāj uz e, šo risinājumu. E, cilvēki vienmēr uzticas ne īstajiem cilvēkiem par Dublinu. Daudzas eh, valstis, eh, nu tām vajadzētu nedaudz atteikties no sava egoisma, slēgt šīs robežas eh, katram savas atbildības, un tad, tad viss tiek uzgūsts šīm pirmās ierašanās iebraukšanas valstīm. Ir nepieciešams labs kompromiss, un ja šis parlaments ir spējis saskatīt šo ceļu, tad vajadzētu panākt arī vienošanos ar padomi. Cilvēku kontrabanda cilvēki no Lībijas. Jā, ir ļoti labs šis paziņojums, kurā ir runāts par personu aizsardzību Lībijā, jo mēs zinām, ka Lībija nav droša valsts. Tātad cilvēkus vajadzētu pēc iespējas tā teikt tālāk turēt no Lībijas, un ir nepieciešama skaidrība attiecībā uz tām valstīm, no kurām migranti ierodas. Tātad mums ir jārisina šos uh, Eh, cēloņus. Jādara tas tā, lai Eiropas parlamenta balss tiktu dzirdēta. Mēs pieņēmām atzinumu pirms dažām dienām, kas eh, saucas mobilitātu migrāciju, un mēs to vedīsim uz Abidžānas samitu, un tas atspoguļos Eiropas parlamenta pozīciju par kopīgu stratēģiju un pārvaldību attiecībā uz Āfrikas valstīm. Mūsu prioritāte ir jauni cilvēki. Uh, Jādomā arī par Dublin, Dublins regulas uh, reformu. Dublins uh, regula nodrošina iztrūkstošos elementus uh, patvērumu politikā. Nu tad darīsim tā, lai tas atbilst mūsu un Eiropas prasībām. Paldies, Portavalero. Paldies. Domāju, ka mums vajadzētu runāt par to, kā. Ka tās varētu pildīt savus pienākumus atbilstoši Ženēvas konvencijai. Ženēvas konvencijai mēs dzirdam par valstīm, kas slēdz robežas un sūta bēgļus atpakaļ, bet atcerēsimies, ka mums ir 60 mm, miljonu cilvēku, kas ir bēgļi Libānā vien, 1,3 miljonu, tātad tas ir viens no četriem iedzīvotājiem šajā valstī. Turcijā ir vairāk kā 3 miljoni bēgļi un tā tālāk un tā tālāk. Uh, Bet Eiropas Savienībā 16. gadā mēs sniedzām uh, aizsardzību 700 tūkstošiem cilvēku atbilstoši komisijas statistikai. Nu, es nedomāju, ka tas ir slikti, gluži otrādi, labi, ka mēs tā darījām. 445 tūkstoši vien Vācijā tomēr. Tas ir vairāk kā puse no uh, bēgļiem. Bet, ja mēs skatāmies uz iedzīvotāju, tad uh, Zviedrija faktiski ir tā kura ir uzņēmusi 700 eh, bēgļus uz eh, noteikti iedzīvotāju skaitu, un Polija tāpat laikā ir uzņēmusi tikai desmit. Es domāju, ka komisijai te vajadzētu pacensties šai jomā kaut ko darīt, un eh, gribu zināt, kā Avramopuls kungs tad panāks, lai visas valsts te līdzdarbotos. Es domāju, ka ir labi, ka Komisārs pieminēja šo legālo migrācijas eh, maršrutu jautājumu ne tikai izglītotiem un eh, kvalificētiem cilvēkiem. Mums jau ir zilās eh, kartas direktīva, bet ir nepieciešami šie legālie ceļi arī tiem cilvēkiem, kuri nav izglītoti. Ir daudz bēgļi, kas ceļo pāri jūru, daudz ierodas kā ekonomiskie migranti, un viņi turpinās ierasties neskatoties uz to, vai mēs cenšamies viņus aizsūtīt atpakaļ pēc iespējas ātrāk vai nē, ir nepieciešami ceļi, kas varētu ļaut viņiem arī legāli ieraksti, ierasties Eiropā. Paldies! Paldies! Vozenbergs kundze saka, paldies komisāri par jūsu detalizēto stāstījumu par to, ko dara komisija un ko jūs personīgi darat. Par Grieķiju. Mēs zinām, ka pārvietošanas programmas rādītājs septembrī bija samērā labi. Jā, problēmas ir, bet iespējams, ka būsiet dzirdējuši, ka plūsmas atkal ir palielinājušās, neskatoties uz to, ka mums ir Eiropas Savienības un Turcijas nolīgums. Un, mm, jāsaka, tas ļaunākais ir novērsts, bet palielinās bēgļu un eh, migrantu plūsmas uz Grieķiju. Tāpēc gribētu zināt, vai Eiropas komisija, komisija pati vai kopā ar Grieķijas valdību, eh, ko tā plāno darīt ar eh, pārvietošanu. Pirms iepriekšējais plāns beidza septembra beigās. Grieķijas migrācijas ministrs vakar norādīja, ka, ka būs jauni, pieci jauni centri kur notiks eh, identificēšana un kur šie cilvēki varēs uzturēties. Paldies, komisāra kungs, eh, jums vārds atbildēm. Es vēlētos pateikties jums par uzdotajiem jautājumiem. Daži no jūsu jautājumiem pārklājas, bet centīšos precīzi atbildēt. Tas, ko Roberto Metzola jautāja pašā sākumā, es varu viņai pilnībā piekrist, ka mūsu stratēģijai jābūt visaptverošai. To es jau sacīju no paša sākuma. Mēs regulāri atskaitīsimies par progresu. Tik daudz es varu apsolīt. Mēs nodrošināsim ne tikai to, ka Eiropas robežu un krasta apsardze saņem atbalstu dalību valstīs operatīvā veidā, bet arī aicinam dalību valstis vairāk un labāk izmantot savas spējas. tā kā Kirkus kungs uzdeva jautājumu grieķu valodā, es arī atbildēšu grieķiski. Sākšu ar to, ka piekrītu jūsu komentāram. Attēlu, kurus mēs redzējām pagājušajā gadā, mēs tādus vairs nedrīkstam redzēt. Formālo kontaktu ietvaros Atēnās ar valdību un atbildīgajiem ministriem – man apliecināja, ka visi nepieciešamie pasākumi ir īstenoti. Tas nozīmē, ka pat ja laika apstākļi kļūs sliktāki, situācija salās būs pieņemama. Ir jābūt humāniem apstākļiem. Uzsveru, ka Eiropas Savienība turpinās sniegt atbalstu un ceru, ka mēs vairs nepieredzēsim līdzīgus attēlus, kā redzējām iepriekš. Bija vēl vairāk jautājumu jums par lēmumiem saistībā ar pārvietošanu. Šie ir patvērumu meklētāji, kas atbilst 75% kritērijiem. Dalība valsts nostāja ir ļoti skaidra netiks pārvietoti tie, kas ieradās Grieķu salās pēc Eiropas Savienības un Turcijas vienošanās parakstīšanas. Migranti, kuri ieradās Grieķijā pēc 20. mārta 16. gadā, tie jau būs Eiropas Savienības Turcijas paziņojuma kompetencē Valsts padome Grieķijā nesen pieņēma lēmumu kurā ir noteikts, ka, ka Grieķija var noraidīt divu Sīrijas pilsoņu iesniegtās prasības, un eh, šie pilsoņi var tikt nosūtīti atpakaļ uz Turciju, jo Turcija ir droša valsts. Grieķijai ir jāuzlabo temps, kādā tiek īstenotas eh, eh, procedūras, un, protams, ir jāievēro visi drošības pasākumi. Ātra Eiropas Savienības un Turcijas vienošanās īstenošana ļaus samazināt šos skaitļus. Tas pats ir sakāms par cilvēkiem, kas nelegāli ierodas Grieķijas salās. Kā jūs zinat, mūsu prioritāte ir legālie kanāli, un mēs ceram, ka dalību valstis apņemsies īstenot apsolītos pārvietošanas skaitļus. Sīrieši, kas atrodas Turcijā, Jordānijā, Libānā, varēs izmantot drošus, legālus ceļus, kā nokrīt, nokļūt Eiropā, nemaksājot kontrabandistiem un cilvēku tirzniecības tīkliem. Viņiem nebūs arī jāriskē ar savu dzīvību, lai nokļūtu Eiropas Savienībā, kas ir svarīgi. Tālāk, Koļiekums. Visi elementi saistībā ar patvērumu sistēmu ir jāpabeidz, un mums ir jāpalielina pūles, ko mēs pieliekam šeit darbā. Mūsu prioritāte ir pabeigt reformas Eiropas patvērums sistēmā. Šajā jautājumā mēs atbalstam Igaunijas prezidentūru, lai steidzami nonāktu pie kompromisa, kas ir pieņemams dalību valstīm un kas varēs garantēt, ka neviena dalību valsts netiek atstāta vienatnē jebkurā nākotnes krīzē. Daudzas daļas no mūsu visaptvarošās paketes ir savstarpēji saistītas, līdz ar to tiešā veidā saistīta ar Dublinas mehānismu. Es zinu, ka šī komiteja balsos par ziņojumu, kā jau es minēju, Vikstroms kundze ziņojumu, tas būs nākamnedēļ. Es esmu vairāk kārt norādījis, ka spēcīgs mandāts no Eiropas parlamenta sūtīs spēcīgu signālu arī padomēji. Tas, ko Šlēns kundze sacīja, mēs esam viensprāts. Viensprāts par to, ka padomes lēmums par pārvietošanu ir spēkā līdz 26. septembrim šogad. Pienākums pārvietot ir jāturpina attiecībā uz tiem, kas eh, ir ieradušies Itālijā vai Grieķijā līdz tam datumam. Uh, Es esmu mudinājis visas dalību valstis turpināt efektīvi īstenot šo lēmumu arī pēc 26. septembra. Mēs neatstāsim Itāliju un Grieķiju vienatnē saskaroties ar šiem izaicinājumiem. Bet jāskatās arī uz pozitīvo. Pārvietošana kļūst par sekmīgu rezultātu. 90% no pieteikumiem, ko Itālija un Grieķija iesniedz pārvietošanai, ir realizējušies. 90%. Kopā ar starptautiskajiem partneriem esam pārvietojuši vairāk kā 30 tūkstoši cilvēks. Kas nozīmē vairāk kā 2000 pārvietošanu mēnesī? Uh, Ar šīs schēmas palīdzību esam izveidojuši uzticēšanos starp dalību valstīm un izveidojuši īstas Eiropas eh, komandas, kas var tikt galā ar krīzes situācijām. Daudzi no jums jautāja par Lībiju. Mūsu projekts, kurā mēs atbalstam IOM un UNHCR aktivitātes, ir joprojām spēkā. Mēs atbalstam šo organizāciju darbību. Gan UNHCR, gan Startautiskā migrācijas organizācija strādā ar saviem darbiniekiem Lībijā, un tas nav viegli, ticiet man. Tur ir lielas bažas saistībā ar drošību. Svarīgi ir arī tas, ka Lībijas iestādes ir kļuvušas pretīm nākošākas attiecībā uz šīm divām organizācijām. Uh, nodrošinot viņu darbiniekiem drošu un nekavētu piekļuvi visiem aizturēšanas centriem un izkāpšanas punktiem. Un pret migrantiem tur izturas saskaņā ar šo iestāžu norādījumiem. Par finansēm. 46 miljonu aptuveni eiro. Tas ir projekts, ko īsteno Itālija. Liela daļa no tā ļaus sniegt atbalstu Lībijas varas iestādēm, lai pakāpeniski stiprinātu savas spējas kontrolēt valsts dienvidu robežu. Šobrīd mēs ar Itālijas iestādēm apspriežam iespēju rīkot faktu noskaidrošanas misiju uz vietas, tik līdz to atļaus drošības apstākļi, lai varētu sagatavot šo komponenti projektām. Tikmēr mēs izvērtējam arī to, kā preventīvais darbs, lai nepieļautu Lībijas dienvidu robežu šķērsošanu, varētu tikt pastiprināta ar Eiropas Savienības intervencijām. apzinoties eh, šo sarežģīto situāciju, Eiropas Savienība caur IOM piedāvā atbalstu brīvprātīgai atgriešanai um, attiecībā uz ekonomiskajiem migrantiem, kas ir iestrēguši Lībijā. Mēs varētu visdrīzāk jau sākt šo programmu šomēnes, tātad uz Nigēru varētu pārvietot pēc iespējas lielāku migrantu skaitu, kuriem ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība. Frank, atbildot uz jūsu jautājumiem. Tad Roberta, es jau atbildēju uz jūsu jautājumiem, kaut arī nebija atklāt. Esmu pārliecināts, ka droši vien dzirdējāt eh, ar šīs atbildes. Tas, par ko jūs runājāt, šis tēls, kas ir izveidojis daudziem Eiropiešiem eh, šobrīd par iekšējām robežām, nu tas ir eh, tāds iedomāts tēls. Daudz ir nobažījušies par drošību, mums ir jāsaprot šīs bažas. Mēs centāmies atrast pareizo līdzsvaru starp abām šīm pusēm, un tas nebija viegli, jūs to zinat. Mūsu priekšlikums ir tāds, ka mēs centīsimies nodrošināt, ka iekšējās robežu kontroles paliks kā pēdējā posma pasākums, pēdējā cerība. Un dalību valstīm ir jābūt pilnībā iesaistītām, lai pēc iespējas ierobežotu to ietekmi, ko šāds kontrols atstās uz pārvietošanās brīvību. Tā, tālāk par Āfriku. Es uzstāšu uz legālas migrācijas iespējām un pārvietošanu. Ir nepieciešams tālāk attīstīt un īstenot visaptarošo Eiropas Savienības pieeju migrācijai, lai aizstātu plūsmas, ne, kas ir nekontrolētas un nelegālas. To vietā nodrošinot legāls migrācijas kanāls. Sadarbojoties ar trešām valstīm, tam ir jākļūst par daudz svarīgāku komponenti Eiropas Savienības kopējā sadarbībā, lai pārvaldītu migrācijas plūsmas. Šajā kontekstā esam nākuši klajā ar ideju, ka ciešā sadarbībā ar dalību valstīm un ievērojot viņu nacionālo kompetenci, kā arī vajadzības, kas ir viņa ekonomikām un tirgiem, Uzsāksim pilotu projektus, izmēģinājumu projekts ar trešām valstīm atsevišķām, kurus uh, atbalstīsim ar Eiropas Savienības finansējumu. Uh, es domāju, ka kontaktos, uh, kas jums ir ar jūsu Āfrikas kolēģiem, jūs varat pateikties par ieinteresētību. Mēs šobrīd strādājam pie šiem jautājumiem sadarbībā ar dalību valstīm. Pārvietošana Kā jau es sacīju, ievada, ievada uzrunā ir ļoti svarīgs aspekts. Mēs atbalstam rīc, ar rīcības plānu Itāliju, lai mazinātu spiedienu vidusjūras centrālajā daļā un lai palielinātu solidaritāti. Ņem, ņemam vērā UNHCR plānu pagaidu mehānismam, ārkārtas migrācijai, uh, visneaizsargātākām migrantu grupām no Lībijas. Va palīdzība no tādām valstīm kā Nigēra un Čada ir ļoti svarīga. Mūsu sadarbība ar Nigēru ir ļoti laba, no nu, ar Čadu vēl ir zināmas problēmas. Mums ir jāparāda saviem partneriem, ka esam gatavi pārvaldīt eh, migrācijas plūsmas kopā. Tagad man jāpāriet atpakaļ uz savu dzimto valodu, jo Vozembergs kundze uzdev man jautājumu. Es vēlreiz varu atkārtot to, ka mūsu prioritāte ir pārvietot visus tos, kas atbilst prasībām balstoties uz šiem diviem lēmumiem. Uh, Tomēr ne Grieķija, ne Itālija netiks atstāta vienatnē ar savām problēmām. Jau no paša sākuma esam snieguši atbalstu šīm divām valstīm, kas saskaras ar vislielāko spiedienu, un to mēs turpināsim darīt arī turpmāk. Eiropas komisija turpinās sniegt gan operatīvo, gan ekonomisko atbalstu, tā skaitā arī pārvietošanas schēmas. Tāpat mēs arī publicēsim progresa ziņojums regulāri. Varu apliecināt, ka dzirdēju daudz pozitīvu ziņu no daudzām dalību valstīm. Nous partageons les inquiétudes Kengs kundze, mēs piekrītam jūsu uztraukumiem par uh, situāciju ar uh, migrantiem, bet ir, tās ir arī mūsu bāžas visur, kur uh, migranti ir, jo Lībijā uh, Jā, prioritāte tur ir nodrošināt to, lai mūsu partneri izmantotu savus cilvēku resursus vietas. Diemžēl ir arī ekonomiskie migranti, kuri vēlas tomēr atgriezties savās valstīs, un te vēl ir krietnes darbs jādara, to es pilnībā atzīstu. Es eh, ceru, ka mums vēl būs eh, arī citas iespējas vēl tikties. Šķiet, ka atbildēju uz visiem jautājumiem. Uh, Priekšsēdētāji, es esmu jūsu rīcībā, esmu gatavs atgriezties katru reizi, kad uzskatu, ka tas ir nepieciešams un kad jūs domājat, ka sadarbība ar mani ir nepieciešama, lai labāk izprast situāciju. Un noslēgumā vēlos vēlreiz šeit paust pateicību par jūsu atbalstu pēdējos gados. Mēs esam spējuši panākt rezultātus un tikai vienīgi ar Eiropas parlamenta atbalstu. Es negribu nekādas mājienas izdarīt attiecībā uz citām iestādēm. Ja padomu būtu tikpat eh, gatavu sadarbību kā Eiropas parlamenta, tad eh, lietas Eiropas nākotnē izskatītos daudz pozitīvāk. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Es nezinu, vai tas man palīdzēs šie jūsu slavinošie vārdi. Mums vēl ir komisāri paredzēti šeit, viņi jau rindā stāv ārpusē. Kā redzat, esam ļoti aizņemti. Paldies, ka atvēlējāt laiku, lai ierastos pie mums. Un noteikti mēs tiksimies ar jums arī citos fórumos priekš, eh, komiteja priekšsēdētāja konferencē un citur. Paldies! Mums ir paredzēts arī vēl viens komisārs. Thanks. Uh, Kolēģi, mēs varam pāriet pie nākamā darba kārtības punktā. Komisārs ir šeit. Lūdzu, palieciet savās vietās, lai mēs varam sākt. Good. Good.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 dear colleagues. Um... Dargie kolēģi, varam sākt desmito punktu, atvainojos par ilgušo pauzi. Ja visi ir gatavi, sākam. Sars Julians Kings, Eiropas komisijas komisārs drošības savienības jautājumos, ir ieradies. Komisija sagatavoja vairākus dokumentus noturība, novēršana un aizsardzība, veidojot Eiropas Savienībai stipru kiberdrošību. Un, protams, ka mūsu komiteja ir interesēta iekšējās drošības jautājumos, kibernozieguma apkarošanā, datu privātuma jautājumā un pamatiesība aizsardzībā tiešsaistē. Un mums prieks, ka komisārs Kings ir ieradies pie mums. Viņš tikko uzstājās eh, pretterorismu komitejā un uh, Prieks, ka viņš ir varējis ierasties pie mums, lai Libe komitejā uzstātos. Ir vairāk dokumentu pieejami, tas skaitā paziņojums, kuru es jau pieminēju, un arī vēl citi dokumenti, kurus noteikti arī pats komisārs pieminēs. Sir Julian, prieks, ka esat šeit. Lūdzu, vārds jums. No, Paldies par uzaicinājumu. Paldies arī visiem, kas uh, manī klausās. Uh, jums ir te komisāri dubulta dozā. Jūs tikko uzklausījāt uh, komisāru Avramopulus un tagad mani. Es domāju, ka tas ļoti labi pierāda jūsu izturību un pienākumu apziņu. Priecājos, ka varu šeit uzstāties par kiberdrošību. Pašlaik notiek vairākas prezentācijas par šo tēmatu, tāpēc, ka ir eh, vairākas komitejas, kurām ir eh, jāuzņemas ļoti nozīmīga daļa no šī mūsu kopīgā darba. Mani um, patiešām iepriecināja tas, ka varu runāt ar jums, ar Lībe komiteju par šo tēmatu, tāpēc, ka jums ir ļoti būtiski pienākumi šajā sakarā. Es nedomāju, ka te ir runa tikai par eh, kibernoziegumu apkarošanu. Uzskatu, ka šeit ir ļoti daudz dažādu aspektu, kas saistās ar drošību un kas ir eh, centrālī Lībe komitejas eh, apskatāmajam tematu lokam. Lielas paldies par jūsu interesi par šo tematu. Kā jūs zināt, mēs jau esam par to runājuši, ka mūsu arvien vairāk savienotajā pasaulē ir eh, daudz priekšrocību, bet eh, tās nāk roku rokā ar eh, riskiem un izaicinājumiem, kas arī izriet no šīs starp savienojamības. Ja mēs to neatzīsim un ja mēs nemēģināsim to pārvarēt, tad mēs noteikti sagrausim šīs savienojamības uzticamību un mēs zaudēsim arī pilsoņu uzticēšanos šai tik ļoti nozīmīgākajai viņu nākotnes daļai. Es ļoti labi apzinos, eh, kādas sekas tam var būt, un tieši tāpēc mēs kopā ar vairākiem komisāriem strādājam pie šiem tematiem. Mēs vēlamies eh, šos punktus iekļaut diskusijās, sarunās ar dalību valstīm un arī ar parlamentu. Uh, Eh, darbs nesāks tukšā vietā. 2013. gadā tika pieņemta kiberdrošības eh, stratēģija, tāpat arī drošības tīkla un sistēma direktīva ir pieņemta. Mēs a, eh, esam arī izveidojuši a, kritisko pakalpojumu aizsardzības sistēmu, bet kiberdrošības jautājumi attīstās ļoti ātri. Tieši tāpēc mēs uzskatījām, ka ir pienācis laiks, uh, Um, vēlreiz paskatīties um, uz šiem jautājumiem ar svaigu aci. Lietu internets nozīmē, ka uh, katru uh, dienu desmitiem tūkstošu jaunu priekšmetu tiek pieslēgta tieši saistēji. Protams, ka tas ir ļoti labi, bet vajag arī nodrošināt, lai kaitējums nebūtu tik liels. Kiberapdraudējums kļūst ar vien strateģiskāks. Mēs redzam, ka var uzbrukt arī mūsu būtiskai infrastruktūrai un var sākt pat apšābīt mūsu demokrātiskās institūcijas. Tāpat arī šis apdraudējums kļūst endēmisks. Tas eh, pāriet no IT pasaules uz um, uzņēmē darbībai eh, būtiskām darbībām citās nozarēs. Mēs uh, esam sapratuši uh, šo um, uzbrukumu nozīmī. Piemēram, tiek mm, lēsts, ka izpirkuma naudas uzbrukumi ir sasnieguši pat 10 tūkstošus gadā, un mēs uh, redzam, ka um, aktivitātes šajā jomā ir ārkārtīgi plašas. Ņemot vērā šos milzīgos izaicinājumus, mūsu priekšlikums uh, pagājušā mēnesī bija sagatavot pasākumu kopumu, kas eh, būtu mūsu kopējā reakcija un ko mēs iedalītu trīs eh, pīlāros. Tad, tad, eh, elastīgums, novēršana un aizsardzība. Visās šajās jomās mums ir jāsadarbojas kopā, mums ir jāsadarbojas gan Eiropas līmenī, gan arī ir vajadzīga plašāka globāla sadarbība. Šis jautājums, es zinu, parlamentam ir ļoti interesants. Uh, Iepriekšējā sesijā Strasbūrā mēs par to runājām, balstoties uz jūsu ziņojumu par kibernoziedzību. Un jūs, protams, arī apzināties, cik būtiski ir virzīties uz priekšu šajos jautājumos. Pirmais no šiem pīlāriem ir elastīgums izturība. Mums ir jākļūst izturīgākiem visiem kopā, un mums ir arī jāspēj ātrāk reaģēt tad, kad šādi uzbrukumi notiek. Tāpēc, kā daļu no šo, šīs pakas, komisija iesaka izveidot spēcīgāku ES kiberdrošības aģentūru. Tā balstītos uz ENISU, ko jūs noteikti labi pazīstat, bet tai piešķirtu jaunas pilnvaras un jaunus resursus. Šādā veidā mēs uzlabotu kolektīvo aizsardzību un arī varētu koordinēt um, darbību pret šiem uzbrukumiem. Protams, mums ir jāpārskata, kā šīs sistēmas darbojas. Es domāju, ka mums vajadzētu paplašināt uh, aizsardzību, un tā vajadzētu attiekties ne tikai uz būtisko infrastruktūru, kas ir uzskaitīta pašreizējos tiesību aktos, bet ir jāņem vērā arī citi apdraudējumi, piemēram, uh, publiskā administrācija vai slimnīcas. Ir jānodrošina, lai datoru uh, drošības incidentu rēģēšanas grupas uh, varētu labi darboties un tām būtu vajadzīgi resursi. Kiberdrošības aģentūrai vajadzētu uzņemties lomu, lai īstenotu visas Eiropas certificēšanas tīklu. Un tā mērķis savukārt ir nodrošināt, lai priekšmeti tiktu uh, ražoti jau ar iebūvētu drošību, tad, tad uh, security by design. Mēs lēšam, ka desmitiem miljārdu uh, um, priekšmetu, kas darbojas tiešsaistē, jau ir uh, izturīgi pirms tie tiek uh, palaisti tirgu un arī vēlāk. Šajā ietverā vajadzētu arī veicināt uh, jaunas visai Eiropas certificēšanas sistēmas. Mēs esam jau sagatavojuši dažas ļoti labas sistēmas, bet mums ir jāizveido arī visa Eiropas uh, noteikumu un standārtu kopums. Tas nozīmē, ka pilsoņi varētu zināt, kurām sistēmām, kuriem priekšmetiem viņi var uzticēties. Savukārt priekšmetu ražotāji varētu izmantot šo drošību kā kvalitātes mēru un varētu to izmantot ražojot savus produktus. Noteikumi likumi, protams, ir ļoti svarīgi, bet tikpat svarīga ir kultūra. 99% no uh, Uh, veiksmīgiem uzbrukumiem ir saistīti ar uh, cilvēku um, saskarsmi ar tehnoloģijām. Uh, kiberdrošība līdz ar to sākās mājās ar um, kiberhigiēnu, tātad droši, drošas pāroles, pārbaudīt um, pielikumus e-pastiem, pirms tos atver un tā tālāk. Mums ir jāpalīdz cilvēkiem uzņemties atbildību par šīm darbībām. Tas attiecas arī uz uzņēmumiem un valsts sektora organizācijām, kurām ir jāizvērš kiberdrošības programmas, un tās, protams, ir jāaktualizē ņemot vērā jaunus riskus. Izturības e, veidošana nozīmē arī cilvēkus ar pareizām prasmēm, kas var virzīt uz priekšu tehnoloģisko attīstību. Mēs redzam, ka e, šo prasmju trūkst, tas ir 350 e, tūkstoši darbinieku, kuru mums pietrūks līdz 2022. gadam. Uzskatām, ka kiberjoma noteikti ir uh, jāprioritizē arī mācību programmās. Daudzi Eiropas ražotāji ir atkarīgi no uh, tih, teh, kritisko tehnoloģiju iegūšanas. Tās ir jāiepērk no uh, valstīm, kas nav Eiropas Savienībā. Tieši tāpēc mums ir jāveicina Eiropas rūpnieciskā kapacitāte. Mēs esam jau spēruši pirmo soli, izveidojot publisko-privāto partnerību par kiberdrošību. Cerams, ka mēs spēsim mobilizēt 1,8 miljārdus eiro investīcijās no šī brīža līdz 2020. gadam. Taču ASV tikai šogad vien viņi tā šim mērķim iztērēs 17 miljārdus dolāru. Tātad eh, mūsu tēriņi nemaz neatbilst eh, apdraudējumam. Tātad mēs iesakām visu Eiropas eh, kiber kompetenci tīklu, lai uzlabotu prasmes visā Eiropā. Tāpat arī mēs iesakām veidot Eiropas pētniecības un kompetenču centru, kas ļautu mums virzīt uz priekšu pētniecības aktivitātes un ļautu mums palīdzēt um, Eiropas uzņēmumiem. Uh, Priekšlikums tiks gatavots nākamgad, un pilotu posms tiks uzsākts pavisam drīz. Izturības veicināšana nozīmē arī to, ka mums ir jābūt spējīgiem rēģēt, kad notiek pats ļaunākais. Pēdējie uzbrukumi rāda, ka mums ir zināmas struktūras, bet ir vajadzīgs vēl vairāk. Tāpēc esam izveidojuši projektu, kā um, rēģēt šādos uh, uzbrukumu gadījumos, un pašlaik mums Eh, šis projekts ir jāpārbauda un jāiesaista pārējās dalībvalstis. Nodrošināties no uzbrukumiem, padarīt, lai mums ir grūtāk uzbrukt, ir eh, daļa no atbildes. Mums ir vajadzīgi arī um, mm, veidi, kā mēs varētu atvairīt eh, uzbrucēju vēlmi šādā veidā rīkoties, un tas attiecas uz dažādu veidu uzbrucējiem. Kā jau komisija ir norādījusi, uh, Mēs liekam uzsvaru uz to, ka uh, uzbrucēju iespēja tikt pieķertiem tiks paaugstināta. Tāpat arī ir jāuzliek pa pamatīgi sodi. Mums ir jānodrošina atklāšana, izsekojamība, izmeklēšana un sodīšana. Attiecībā uz privāto sektoru, kas ir atkarīgs no kiber telpas, mums ir jānodrošina sadarbība ar šo privāto sektoru. Uh, Tiesība aizsardzības kapacitātei ir jāatbilst konkrētajam tehnoloģiju līmenim. Tieši tāpēc mums ir jāuzlabo informācijas apmaiņa par uh, kibertiesu ekspertīzēm, un tāpat arī ir jāstiprina Eiropols, kas uh, būtu centrs uh, vēršoties pret uh, noziedzīgiem kiberuzbrukumiem. Tāpat arī ir jādomā par uh, kiberpierādījumiem. Uh, Par to jau arī esam runājuši iepriekš, bet šajā jomā tie ir ļoti īpaši svarīgi. Mums ir jādomā, kā piekļūt šādiem pierādījumiem, kā nojaukt barjeras, ja tāds pastāv, un tāpat arī ir jādomā, kā šos pierādījumus izmantot tiesas prāvās. Digitālie pakāpojumi un datu plūsmas pēc definīcijas ir pārobežu, un tieši tāpēc izmeklētājiem prokuroru darbs uh, būtu jāpaplašina. Pašlaik to ierobežo nacionālās robežas. Kopā ar komisāru Jūrovu mēs gatavosim priekšlikumu kopumu, tas tiks darīts nākamā gada sākumā, un tur būs runa par uh, piekļuvis atvieglošanu elektroniskiem pierādījumiem, jo īpaši ir runa par kiber uh, noziegumiem un kiber uzbrukumiem. Mēs esam stiprinājuši mūsu kapacitāti um, tiesāšanā un sodīšanā, ja runa par konkrētiem kiberuzbrukumiem, piemēram, par um, bērnu pornogrāfiju. No tā mums ir jāmācās, un mums ir jārīkojas arī citās jomās. Mūsu mērķis ir vērsties pret maksājumu krāpniecību, kas arvien vairāk kļūst par digitālu noziegumu. Mēs gribam arī paplašināt uh, šo noziegumu kopumu, lai uh, varētu vērsties pret maksā, visiem maksājuma darījumiem, tā skaitā tādiem, kur tiek izmantota virtuālā valūta. Tāpat arī mēs mēģināsim pieņemt noteikumus par sodu līmeni un um, vietēju dalībvalstu jurisdikcijas pielāgošanu, lai būtu vieglāk vērsties pret pāriebažu noziegumiem. Mums ir jādomā arī par dalībvalstu aizsardzības kapacitāti. Šeit noteikti arī parādās aizsardzības elements. Tieši tāpēc mēs vēlamies sadarboties ar dalībvalstīm, lai izskatītu iespējas, kā varētu izmantot Eiropas aizsardzības fondu, finansējot dažādus projektus uh, kiberjomā. Tāpat arī mums ir jāstiprina pašreizējie starptautiskie procesi, lai mēs varētu vienoties par valstu rīcības um, modeļiem um, kibertelpā. Kā jau mēs uh, minējām iepriekš, uh, Uh, ārlietu padomi jūnijā secināja, ka kiberdrošības uh, instrumentu kopums paredz uh, dažādus pretpasākumus, ja pret mums tiek izvērsta agresija, un te tiek ietvertas arī sankcijas. Vairāk nekā jebkad iepriekš mums ir jāsadarbojas ar mūsu svarīgākajiem starptautiskiem partneriem. Uh, Šajā darba kārtībā mums noteikti ir jāstrādā arī ANO. Mums ir jānodrošina sev visplašākais atbalsts, tā skaitā ir jāuzlabo mūsu partneru un citu trešo valstu izturība, tā lai mēs varētu celt kiberdrošību visā pasaulē. Un tāpat mums vajadzētu arī padziļināt izpratni par sadarbību ar NATO. Šajā jomā uh, Eiropas Savienība un NATO parakstīja kopīgu deklarāciju pagājušajā gadā Varšavā. Šeit parādās eh, daudzi solījumi, kurus mums tagad vajadzētu sākt pildīt. Domāju, ka esam panākuši labu progresu. Pirmo reizi Eiropas Savienība un NATO ir veikušas kopīgus vingrinājumus. Es vēlētos paust atbalstu šāda veida rīcībai un cerams, ka ar jūsu palīdzību mēs varēsim pielāgot mūsu Uh, izturības līmeni un vērsties pret uh, kiberuzbrukumiem. 28. septembrī komisija pieņēma paziņojumu par uh, nelegālā satura apkarošanu tiešsaistē. Vēlējos uz to atsaukties, tāpēc, ka šis jautājums ir sasaistīts ar šodien apspriežamo. Šajā paziņojumā ir mm, ieliktas iekšā vadlīnijas par to, kā varētu proaktīvi novērst, atklāt un uh, Uh, izņemt nelegālu saturu no interneta, ja tas uh, veicina naidu un neiecietību. Protams, ka šeit ir jāievēro zināmas uh, vadlīnijas, nedrīkst pārkāpt pamattiesības. Kā jau iepriekš esmu norādījis, šeit nav runa par to, ka mēs pateiksim, kas ir legāli un kas nav legāli. Tas viss tiek darīts atsevišķi atsevišķos tiesību aktos, Taču tiešsaistē ir pieejami materiāli un uh, pat ļoti labi pazīstamās platformās, kur tiek slavināts terorisms vai uh, tiek stāstīt cilvēkiem, kā to paveikt. Un, ja šāds saturs tiek atklāts, tad uzņēmumiem vajadzētu sākt rīkoties. Šis pēdējais paziņojums ir tāds pirmais solis, un uh, Tas, ko mēs darīsim tālāk, ir atkarīgs no tā, kā reaģēs eh, tiešās platformas un uzņēmumi. Mums vajadzēs kontrolēt progresu līdz šī gada beigām, un, eh, kā jau mēs minējām, nākamā gada sākumā mēs izvērtēsim, vai progress ir panākts un vai mums ir vajadzīga tālāk rīcība. Tā skaitā mums vajadzēs uh, nāk klajā ar tiesību aktu projektiem, lai papildinātu pašreizējo tiesisko bāzi. Kolēģi, šie ir pirmie elementi šajā ļoti ambiciozajā kiberdrošības pakotnē. Esmu tos izklāstījis, es sadarbojos ar citiem komisāriem, un mēs visi esam jūsu rīcībā, varam ar jums tikties gan šajā komitejā, gan arī citās atbildīgajās komitejās varam eh, strādāt jums eh, pieņemamā veidā. Un, protams, mēs varam apspriesties ar tālākiem priekšlikumiem, kā jau es minēju par e-pierādījumiem, priekšlikums eh, tiks sagatavots nākamgad. Mēs visi vēlamies mm, panākt stratēģisku mērķi, poti, proti stiprināt kiber izturību un stāties pretī citiem izaicinājumiem šajā jomā. Paldies! Paldies, Čilien! Tagad dosim vārdu deputātiem. Pirmā izteiksies Roberta Metzola. Paldies, eh, komisāru, un es atvainojos, ka man nāksies eh, doties projām, jo eh, man, diemžēl, ir jābūt divās vietās vienlaicīgi. Katrā ziņā liels paldies par to, ka esat šodien atkal pie mums, un paldies par jūsu darbu un par personīgo iectību uzlabot Eiropas Savienības drošības ietvarit īpaši kiberdrošības jomā, kibernoziedzība un modus operandi modernizēšana, cīņa pret šo noziegumu veicējiem ir viena no galvenajiem cīņas veidiem um, šajā gadsimtā. To esat uh, atkārtojis jau daudz kārt, tas uh, skār praktiski visus, uh, neatkarīgi no apstākļiem. Tātad, ņemot vērā šīs 5G kapacitātes, šie riski tikai palielināsies, un mums jānodrošina, lai mūsu sistēmas un tiesības sargājušās iestādes būtu spējīgas uh, būt eh, soli pa priekšu tiem, kas eh, traucē grauju darbību, prasa izpirkumu vai uzbrūk. Uh, Tā tad, eh, ņemot vērā šo kiberdrošības pakotni, neiedziļināšos katrā detaļā, bet eh, novērtēju jūs soļus attiecībā uz Denīsa, lai tā būtu pastāvīgs mandāts palīdzēt dalību valstīm eh, prevencijā un rēģējot uz kiberuzbrukumiem. Mums jānodrošina, lai šie uzdevumi būtu sadarīgi ar citu aģentūru uzdevumiem, un šīm aģentūrām ir nepieciešams piešķirt pietiekami resursu daudzumu, lai varētu uh, stiprināt nepieciešamās kapacitātes, lai tiktu galā ar darba nastu un lai varētu turpināt savu ļoti vērtīgo darbu kibernoziedzības apkarošanas jomā. Pozitīvi vērtējam arī direktīvas priekšlikumu eh, krāpniecības apkarošanai, kas paplašina noziegumu apjomu, kas tiek nodarīti maksājuma eh, darījumiem, izmantojot arī virtuālās valūtas, eh, pieaugot šīm kriptovalūtām. Tad tas jāsaka ir liels solis arī šajā virzienā kurā mēs gribētu virzīt savas iniciatīvas. Eh, tāpat arī eh, krīzes eh, atbildes ietvaram mēs gribētu, lai operatīvā veidā varētu ātri reaģēt lielu kiberuzbrukumu gadījumā. Ir ārkārtīgi svarīgi risināt jautājums saistībā ar detektēšanu, uh, Uh, apsūdzēšanu un uh, notiesāšanu kiber noziegumu gadījumos gribētu aicināt dalībvalsts koordinēt savu darbību cīņā pret šādām noziedzības formām, lai labāk varētu aizsargāt mūsu pilsoņus, īpaši bērnus uh, biznesa informācijas sistēmas uzņēmums, tīklus un infrastruktūru, un tur ir jāiekļauj arī iespēja efektīvā veidā uh, izņemt eh, nelegālu saturu, tātad to būtu jāveic šim eh, pakalpojumu sniedzējiem. Thank you, colleagues. We haven't, uh, just to mention, we have till... Kolēģi, kā es teicu, laiks mums ir līdz 4.30, tāpēc lūdzu pieturieties pie savām divām minūtēm. Uh, Sipels kundze nākošā. Paldies, paldies komisāram Kingam par uh, šo otro tikšanos uh, šodien parlamentā runājot par ļoti svarīgiem jautājumiem. Es varu piekrist daudzām lietām, kas jau ir minētas Un gribētu minēt divus ļoti mazus piemērus, par kuriem mēs dažkārt nedomājam. Daudzi mūsu pilsoņi vienkārši neapzinās, kas notiek eh, digitalizētajā pasaulē. Viņi nolādē aplikācijas, ā, tā ir interesanta aplikācija, man tā patīk, bet viņi nezina, kas eh, reāli notiek. Daži nezina, ka viņi tiek izsakoti, viņi nezina, kas viņus izsako, kādam nolūkam, un viņi nedomā par to, ka Varbūt viņi arī saņem vīrusu līdz ar šo nolādēto aplikāciju. Nu labi, tā varbūt ir privāta problēma, bet tad vienu dienu viņiem ir šī doma, ā, varbūt, ka es varētu uh, paņemt kaut kādu informāciju un uh, aiznest to uz darbu, pastrādāt, tātad viņi nolādē, ielādē šos datus, aiznes uz darbu un uh, Eh, šajā labi aizsargātajā darba vidē, kur ir ļoti laba infrastruktūra, pēkšņi tātad šiek ienes šis vīrus. Vai mēs par to domājam? Domāju, ka ļoti bieži vien nē. Gribētu piebilst sekojošo, ja mēs gribam runāt par kiberdrošību, tad mums jā uzlabo informētību arī dalībvalstīs un jādara, un to ja mēs esam darījuši gadiem ilgi bez īpašiem panākumiem šis jautājums par mēdīju kompetenci. Tas būtu viens no uzsvaru punktiem. Gribētu piebilst vēl vienu tādu ļoti necilu piemēru, runājot par datu drošību. Ir šī difita tehnoloģija, un mani nedaudz pārsteidz tas vien dienu stāvēju uh, lielveikalā, man nebija pietiekami daudz skaidrās naudas, es paņēmu savu izsīkārti, un parasti es to ielieku mm, tehniskā lasītājā, bet uh, Pēkšņi man teica, nevajag karti likt iekšā šai ierīcē, vienkārši tikai pietuvināt šai lasītā ierīcei. Ļoti skaisti un vienkārši, bet tāpat laikā tas mm, noziedzniekiem dot iespēju stāvot eh, rindā aiz manis, nolasīt manus datus, vai kāds eh, to apzinās. Un tāpēc es eh, prasīju, lai bloķētu šo iespēju, lai karta būtu jāielā, jāieliek lasītājā, bet es domāju, ka plakus visiem lielajiem izaicinājumiem ir daudz šādu mazu lietu, par kurām mums jādomā, lai nodrošinātu, ka mēs neaizmirstam par to, jo vairāk jau esam konstatējuši, ka uh, Mm, organizētā noziedzība vairs nav tikai cilvēku nelegāla pārvadāšana, narkotikas, bet tās ir lietas, kuras mēs agrāk uzskatījām par no nu, tādiem maziem noziegumiem, kas notika mazās pilsētās. Tas tagad ir lielā biznesa un organizētās noziedzības sastāvdaļa. Paldies! Thanks, Birgit. Paldies! Jā, man arī ir šī kartīte. Nu, tā var sakot, tas ir maķēts uz kartes. Man jāsaka pārņem tādu pat paranoju kā Sipels kundze. Es arī um, aicinu labāk nodrošināt šo uh, aizsardzību šādā gadījumā. Tātad, tādā gadījumā nav iespējams uh, jūsu datus uh, iegūt tik viegli. Paldies, Birgit. Sargentīnī kundze nākošā. Paldies priekšsēdētāji, un šī ir otrā reize, eh, kad eh, Kinga kungs un eh, es tiekamies tā pašā telpā. Pāris jautājumi. Ļoti labi, ka mēs beidzot runājam par virtuālajām valūtām un Mēs eh, vedam sarunas par direktīvu pret eh, nelikumīgi iegūt līdzekļu eh, legalizāciju, un mums ir nepieciešams definēt šo virtuālo valūtu jēdzienu. Un jāskatās, vai arī tā tad tas būtu iekļaujams aspekts šajā direktīvā. Man šķiet, ka būtu. Uh, otrs uh, backdoors un uh, nulle dienas. Man šķiet, ka mēs jau projām gaidām šo priekšlikumu par kodēšanu, kriminālu izmeklēšanā. Mēs vienmēr kļūstam nedaudz tā kā nervozi, kad šis jautājums parādās, jo jā, mēs gribētu, lai krimināli izmeklētāji darītu savu darbu, bet tagad mēs baidamies, ka vai nu Mēs e, tagad izmantosim šīs nulles dienas ļoti ilgu laiku vai backdoors. Dažām dalībvalstīm ir dažādas politikas. Viņas dažkārt saka, ka mēs varam izmantot šo zero day un varam nopirkt, ja tas nāk no veselīga avota, aizmirstot, ka e, šīs durvis tiek e, turētas vaļā, kamēr viņi pabeidz savu izmeklēšanu, un tas jau ir ārpus šī tvēruma tādai valstī kā Nīderlanda, tā ka, nu, kur tas viss iet, Un tālāk krimināla un teroristiska rakstura informācija izņemšana no uh, interneta. Nav skaidra definīcija par šo noziedzīgu raksturu vai teroristisku raksturu informāciju uh, e, tiešsaist režīmā, un tas atšķiras, tāpēc katrā valstī kādu informāciju tad ir jāizņem un kādu nē. Un uh, tālāk šī pakalpojuma nodošana interneta pakalpojuma nodrošināšanai. Un es teiktu, ka tas ir pienākums, uzdevums mūsu varas iestādēm, un to nevajadzētu tātad apakšu uzņēmējiem nodot uh, kādām komerc pusēm. Tātad ir nepieciešams harmonizēt definīciju un to, kā arī visu to darīt, un jārūpējas, lai mēs to neatstājam komerciālajiem uzņēmumiem. Paldies. Thanks, Judith. And, uh, Mr. Dupree, please. Gerard. Uh, Gerard, lūdzu. Uh, merci, prezident. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Esiet eh, saprotoši pret mani, jo es eh, neko nezinu par kiberdrošību. Un eh, es arī nebiju sākumā, ierados nedaudz nokavējies, un jūs jau runājāt, un es neesmu, nu, pārņemts ar paranoju, kā mūsu priekšsēdētājs, bet jāsaka, drošības jomā arī neesmu īpaši apsviedīgs, jo vienkārši nepazīstu šo jomu. Man ir tāds pārdomu jautājums nu, kā lai to pasaka, interneta telpa, tā ir, tā ir bez robežām. Kad ir uzbrukumi drošībai, tad tie nav, teiksim, konkrēti kādai valstī. Tā tad šis uzbrukums bieži vien iet uz dažādiem mērķiem, dažādās valstīs, teiksim, vai tas ir privātā vai valsts sektorā. Tā tad nu, tāds precizējums, ko es gribu lūgt no jums. Vai komisijas priekšlikumā ir doma radīt tādu atbilstošu kapacitāti ka, kiber eh, aizsardzībai. Piemēram, tāda valsts kā Francija eh, ir rada nu, kaut kādu vienību, kas eh, tagad nodarbojas ar kiberdrošības jautājumiem Tātad tas nu ir dibināts un eh, Eiropas līmenī ņemot vērā, ka nav kāda konkrēta teritorija, tātad vai ir paredzēts vai varbūt kā kaut kad nākotnē tā varētu būt iespēja radīt eh, kaut kādu tādu atbilstošu autonomu kapacitāti. Jūs jau teicāt, ka tūkstošiem cilvēku būs nepieciešami, lai nodrošinātu visus šos uzdevumus. Ja mēs eh, dibināt tādu centrālu Eiropas e, struktūru augstākajā līmenī, vai tas mums neatļaut tomēr darboties vēl efektīvāk un ietaupīt varbūt kaut kādas nacionālās struktūras, e, kas nodarbotos ar šo informācijas apmaiņu. Man e, jau ir stāstīts, ka aģentūra veic labu darbu. Es saprotu, ka uh, jūs organizējat šobrīd konkursu. Katra gadu notiek uh, kiber uh, tāds konkurss kiberdrošības jomā. gribētu būt pārliecināts un gribētu ņemt, eh, saņemt informāciju, ka viņi darīja kaut ko citu. Un uh, vēl viena lieta, uh, par ko jārunā, ne tikai tāpēc, ka ir svarīgi cīnīties pret terorismu, bet uh, tā tad šie kiber eh, uzbrucēji, kas eh, slēpi savu identitāti un eh, piesaista bērnu uzmanību tīklos. Es domāju, ka tur nepieciešams vadlīnijas Eiropas Savienības līmenī un gribētu zināt, ko es plānoju darīt likumdošanas jomā. Mm, tātad kāds darbs paredzēts arī manā valstī un arī ar Kanādu Bonīkungs. Thank you very much and thank you very much. Paldies! Paldies arī komisāram par jūsu stāstījumu un paldies komisijai par visu šo kiberdrošības um, priekšlikumu pakotni. Mēs saprotam, ka kiberdraudi pieaug. 16. gada sākumā vairāk kā 4000 uh, uzbrukumu notika ar izpirkumu pieprasīšanu, tātad visā pasaulē globālā mērogā, un Tas ir 300% pieaugums eh, kopš 15. gada. Tāpat laikā 80% Eiropas uzņēmumu arī ir cietuši pagājušā gadā. Tā tad tā ir reāla problēma. Un tā tad daži jautājumi saistībā ar jūsu stāstīto un eh, kiberdrošības pakotni. Pirmām kārtām koordinācija un sadarbība. Ir pilnīgi skaidrs, ka mums nepieciešams dot jaunu mandātu NISai lai tā varētu uh, spēcīgāk sadarboties ar dalību valstīm, bet no otras puses domāju, ka mums nepieciešams stiprināt sadarbības starp Eiropas iestādēm, tādām kā Eiropols, Enisa, EAS un citas, jo ir daudz informācijas, daudz datu, un ir uh, skaidrs, ka to nepieciešams analizēt atbilstošā veidā ātri Jūs arī otrajā punktā esat rakstījuši, ka sadarbība ar NATO ir sākusies. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums. Jāsaprot, ka mēs te runājam ne tikai par uh, civiliem kiberdraudiem un uh, kiberdrošības problēmām, bet tas saistās arī ar hibrīdu kariem, ka tas saistās ar aizsardzības sfēru. Es ceru, ka tas ir tikai sākums un uh, tiks eh, nodrošināta tāda pastāvīga sadarbība, apmācība. Tātad arī šo jautājumu vajadzētu pacelt nepieciešamos augstumos. Pilnībā piekrītu Birgitai, ka viens no svarīgākajiem jautājumiem ir eh, veicināt informētību par eh, šo problemātiku, jo ir jautājumi, kurus mums jārisina kā individiem, bet mums ir nepieciešama labāka izpratne. Un pēdējais punkts saistībā ar certifikāciju un marķēšanu, jo no vienas puses ir skaidrs visos dokumentos, kur iesniegus komisija, ka mums ir jāiet eh, šajā virzienā, bet tāpat laikā jāizvairās no situācijas, kad, eh, tā teikt, viens risinājums tiek attiecināts uz eh, visiem, kad tas dominēs, jo mums ir nepieciešams sadarboties ar dažādām nozarēm, dažādiem sektoriem. Un es domāju, ka mums ir nepieciešama kaut kāda marķēšana, bet šis darbs ir jāveic atbilstošā veidā, iesaistot visas puses un galu galā eh, nepieciešams skaidrs secinājums. Viena lieta vēl par eh, šīm vadlīnijām, par nelegālām darbībām. Pilnībā piekrītu, ka pirmām kārtām ir jāapsver, kā šīs vadlīnijas darbosies, un pēc tam tad nākamajos gados, kā jūs teicāt, nākamgad mums jācenšas rast risinājumu, un iespējams jāapsver arī kādas iespējams likumdošanas soļas, bet kāds ir jūsu viedoklis, jo problēma, manuprāt, ir tāda, ka daudzās valstīs ir lielas atšķirības, ir valstis, kurās eh, šīs eh, vadlānijas tiks atbilstoši īstenotas, ir valstis, kur uh, tā nebūs prioritāte. Tā tad kā to padarīt, eh, nu kā šo in, īstenošanu padarīt spēcīgāku no visu šo partneru puses. Paldies. Paldies. Uh, Lauristīna kundze. Thank you very much, Commissioner, for coming and, and uh, Paldies, eh, komisāri, ka esat ieradies un informējat mums par, jūs, par šo ļoti svarīgo jautājumu. And, uh, un raugoties uz veikto darbu, mēs redzam, ka ir um, tādi daudzi labi sasniegumi, ne tikai tieši saistībā ar kiberdrošību, drošības uh, aizsardzības jautājumiem, bet jūs jau teicāt, ka ir daudz arī jāstrādā pie cilvēku izglītošanas. Um, un šie kompetences centri un šis pētniecības um, aspekts ir ārkārtīgi svarīgs programmā. Uh, šai sakarībā uh, gribētu atsaukties uz Bonīkunga teikto. kas eh, varbūt ir radījis tādu mm, eh, apjukumu vai sajukumu. Eh, trūkst skaidras definīcijas, kas ir kibernoziegums, kas ir kiberdrošība. Un arī tas, ko jūs minējāt pats runājot, jāsaka, tīri nejauši. Digitālais, digitālie nodarījumi vai digitālā drošība, nu tas nav gluži viens un tas pats. Un tagad strādājot pie privātuma, ko mēs redzam? Mēs redzam, ka ir daudz jautājumu, kas saistās ar personu digitālo drošību un ir problēmas, kuras nevar atrisināt vienkārši ar šādu veidu regulējumu, bet ir citas problēmas, kurām ir nepieciešams jauns tiesiskais regulējums krimināltiesību jomā, jo ir daudzas lietas, kas parādās, uzrodas un kas varētu novest pie ļoti smagām sekām veselības, drošības jautājumos un kāda ir jūsu sadarbība ar eh, komisiju? Mums ir nepieciešama krimināla kodeksa, nepieciešama skaidrāka uh, E, sadaļa vai sadaļas par e, noziedzību kriminālu jomā ne tikai kiberdrošībā, tikai šādā sašaunātā izteiksmē, bet tādā plašākā izteiksmē, piemēram, kas ir e, steidzams un ko mēs reāli prasām no jums un jūsu loma komisāri varbūt ir, lai ir tāda specifiska darba kārtība. Bērni, man liekas, svarīgs jautājums. Tas jau te tika piesaukts. Mēs gribam arī privātumu regulā kaut ko iekļaut par īpašu aizsardzību bērniem. Un te rodas juridiski rakstura problēmas. Nesam atraduši atbilstoši pamatojumu, kā to formulēt, kā to, teiksim, ienest šajā tekstā, piemēram, par spēlēm šajā spēļu spēlēšanas procesā varētu būt problēmas, kas tik tiešām rada eh, bīstamas situācijas bērniem teiksim, ir spēles, kuras eh, varētu vedināt uz, teiksim, pašnāvnieciskām domām vai tendencēm. Nu, šādas lietas vajadzētu burtiski kriminalizēt. Bet tā ir ļoti specializēta joma, tāpēc mēs steidzīgi gribam jūs aicināt prasīt, lai tiktu paredzēta visaugstākā līmeņa aizsardzība bērniem digitālajā vidē. Ne tikai tiem, kas lieto tehnoloģijas, bet uh, arī, teiksim, nu, šādās ikdienas aktivitātēs tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un otra lieta, kas man iztrūkst šajā jūs ļoti labajā dokumentā, tās ir īprivātums un e-privātums un e-drošība. Nu, šķiet, ka ir kaut kāds spiediens vai izaicinājums radīt mākslīgu konfliktu starp privātumu un drošību, jo Personai drošība un primātums, nu tās ir divas ļoti savstarpēji saistītas lietas. Es labprāt dzirdētu, nu, kāds komentārs eh, par eh, šādu pozitīvu sasaikni starp šīm jomām, kuras attiecas uz abām lietām, tātad gan uz privātumu, gan uz drošību, jo tā varbūt ir drošuma problēma, bet no šī drošība, drošums ļoti lielā mērā saistās arī ar privātumu aizsardzību, un tas nav savstarpēji konfliktējoši, kā mums saka, ka mums ir jāizvēlās tātad ar vienu vai otru. Es tam nepiekrītu. Paldies! To... Ļoti interesanti. Kaut mums būtu vairāk laika apspriest šos jautājumus un atbildēt uz visiem. Barbara Spinelli vēl man ir sarakstā pēdējā runātāja lūdzu. And Anna Gunamis, that's it. Grazie, Sir Julian King. Paldies, uh, Sir Julian King. Man ir uh, daži jautājumi par uh, lietām, kas mani interesē kā referenti. Mm, preses uh, brīvības jautājumos, un tāpēc mani arī interesē šie pasākumi, tātad tāda aizteiksme, kā tev ir ietekmēt šo brīvību. Pirmais jautājums. Šie riski, šī, par ko mēs runājam saistībā ar kiberdrosību, nu negribētos, lai tie netika kaut kā neproporcionāli uzpūsti. To es saku tāpēc, ka jūs jau runājāt par ASV modeli ar 7 miljārdiem dolāru šogad. Uh, Un uh, tātad jūs to minējāt kā modeli, kam varētu pievienoties. Man ir zināmas šaubas par uh, amerikāņu modeli šai jomā. Es domāju, ka pastāv tāda zināma pārņemtība uh, ar šo kiberdrošību attiecībā uz kiberuzbrukumiem. Un šai pārņemtībai nav tāda reāla pie, pierādījumu. Uh, jā, izturība pret šādiem uzbrukumiem, jā, prevencija arī, bet ir nepieciešams skaidri definēt, kāds un kas ir nelegāls saturs vai neatļauts saturs, kas varētu atrasties interneta uh, vietnēs. Un nedrīkst pārkāpt arī brīvas uh, izteikšanās tiesības. Tad, kad runā par noziedzīgiem nolūkiem, uh, Teiksim, jūs arī minējāt šos noz, noziedzīgos vai naidīgos nolūkus. Es nedomāju, ka šīs abas lietas ir viens un tas pats. Naidīgums nebūtu nav obligāti noziedzīgums. Nu, varbūt, ka tas bija tulkojuma jautājums. Bet domāju, ka ir jābūt ļoti skaidriem par šo nelegālo saturu un jādomā arī par interneta platformu sadarbību, tātad, lai varētu šo nelegālo saturu izņemt, un šī sadarbība arī varētu radīt zināmus riskus uh, viedokļu paušanas brīvībai un preses brīvībai. Ja mēs domājam par to, piemēram, kādā veidā Google ir nolēmuši no sistēmas uh, meklēšanas uh, procesā, tātad izņemt ārā informāciju un vietnes, kas tiek uzskatītas par ekstrēmistiskām, nenoziedzīgām. Un atkal tās nav divas uh, lietas. Uh, ekstrēms nav krimināls. Šis uh, Google lēmums ir, uh, nu, tāda rīcība internetu platformas ietvaros, bet ļoti bīstama darbība no viedokļa paušanas brīvības punkta. Paldies. You, Barbara, Jā, paldies, Barbara. Un pēdējā runātāja ir Anna Gomeša. Jā, komisāra kungs, vēlos jums pajautāt, vai komisija varēja identificēt un pieprasīt dalību valstīm identificēt trūkumus kiberdrošības jomā viņu sistēmās? E-pārvaldē daudzus uzņēmumus kontrolē da, Ķīnas uzņēmumu, piemēram, Huawei, kas prasa, lai dati tiktu uzglabāti Ķīnā, lai kāds būtu arī tam iemesls. Vai mēs varam runāt par kiberdrošību vispār? Ja mēs pat neapzināmies, kur ir tās neaizsargātākās eh, jomas mums, un tas bija tikai viens piemērs, ko es pieminēju. Sorry, colleagues, I'm having discussions. Jā, es atvainojos, kolēģi. Mēs jau uh, paralēli apspriežam nākamās nedēļas plānu. Paldies, Anna! Tagad aicināšu komisāru īstenot neiespējamo, atbildot uz visiem jautājumiem. Nākamais darba kārtība punkts uh, ir viedokļa apmaiņa ar citiem Eiropas komisijas pārstāvjiem, līdz ar to es domāju, mēs varētu arī elastīgāk uz to skatīties. Julian, lūdzu, ja jūs varētu šobrīd īstenot eh, to, ko lūdzu. Jā, protams, paldies par interesi šai, šajos jautājumos. Jūsu jautājumi parāda, ka šī komiteja ir pilnībā iesaistīta turpmākajā darbā. Es nezinu, vai es varēšu pienācīgi atbildēt uz visiem jautājumiem. Ja nē, tad droši sazināties ar mani pēc tam par Metzolas kundzes jautājumu, ko pēc tam Bonija kungs papildināja. Vai mēs esam pārliecināti, ka ar šiem daudziem priekšlikumiem mēs nonāksim pie kaut kā iedzīga un kas turēsies kopā? Ka iniciatīvas un institūcijas, kuras ierosinām, būs viena otru papildinoša. Nu, es tā ceru. Tas ir, manuprāt, tas, ko mēs mēģinam izdarīt. Es saprotu, ka tas ir diezgan sarežģīti, bet mēs principā sakam to, ka mums ir nepieciešams stiprināt NISA aģentūru, jo tai ir daudz lomu saistībā ar ziņošanu, sagatavošanu, certificēšanu un reakciju uz uzbrukumiem. Tur, kur mums ir e, doma, ka ir nepieciešams stiprināt šīs lietas. Tā, tā mums ir NISA aģentūra jāstiprina. Bet vēl ir vesels plāns saistībā ar sagatavošanos nākotnes izaicinājumiem, un tur mums ir uh, jāspēr strauji soļi uz priekšu, izveidojot tādu kā pētniecisko centru. Ir liels izaicinājums saistībā ar kibernoziedzību, un tad balstoties uz Eiropolu, Eiropolu lomu, EC3, kas šobrīd jau ir tiek atzīts kā uh, izcilības centrs kiberdrošības jautājumā. Mēs vēlamies stiprināt šo darbu. Un tad ir arī aizsardzības elements. Tur mēs sakām, ka tas arī daļai atbildes uz Duprēkunga jautājumu. Pirmkārt jau kiberaizsardzība ir kas tāds, uz ko koncentrējas dalību valstis bet mēs vēlamies izmantot iespējas, lai reaģētu uz izaicinājumiem, finansētu pasākumus šajā jomā un kopā ar NATO izskatītu iespējas, kādas ir aizsargāt eh, arī civilo sektoru. Tas, ko mēs ierosinām, ir tāda veida arhitektūra, kas sekmīgi darbotos kopā, bet jūsu eh, kontrola palīdzēs aizpildīt trūkumus un stiprināt vājos punktus. Atbildot uz Metzolas eh, kundzes jautājumu par satura kontroli tiešsaistē. Sadarbība, kas mums šobrīd ir, brīvprātīgā sadarbība ir ļoti laba. It īpaši saistībā ar saturu, ka, ka, eh, saistībā ar terorismu. Tas ir eh, satura izņemšana pēc paziņošanas. Problēma ir tāda, ka pirmkārt runa ir par mērogu un tempu. Desmit tūkstoši satura vienību tiek noņemts, bet tādu ir simtiem tūkstoši. Mēs noņemam to pietiekam ātri, bet nepietiekam ātri. Jo pirmās stundas, eh, kā parāda pieredze, ir tās, kad šī informācija izplatās visefektīvāk. Cīnoties ar radikalizāciju, tiešsaistē mums ir eh, jāpalielina temps mūsu darbām. Un tas arī ir izaicinājums saistībā ar terorismu. Mēs sakam uzņēmumiem, vai mēs varam sadarboties ar jums, lai automatizētu šo procesu, izmantojot jūsu tehnoloģiju, lai daudz ātrāk skenētu, atrastu un noņemtu saturu. Un vai arī nepieļaut vispār, ka šāds saturs tiek ielikts tiešsaistē. Mēs apzināmies, ka tas ir sarežģīti, sarežģīti vairāk iemeslu dēļ. Sargentīnī kundze jautāja par to, vai mēs nenododam šo darbu kā ārpakalpojumu citiem. Es teiktu tā, ka platformām un dienestiem ir svarīga atbildība, ja viņu platformas tiek izmantotas nelegāla materiāla izplatīšanai. Tad mēs vēlamies sadarboties ar viņiem, lai palīdzētu viņiem risināt šo problēmu ar viņu platformas ļaunprātīgu izmantošanu. Vairāk no jums uzdeva sarežģīti jautājumi saistībā ar definīciju, kas ir nelegāls saturs. Ir definīcija Eiropas Savienības likumdošanā un nacionālajās likumdošanās valstīs abu definīciju kopas ir spēkā, un mēs vēlamies strādāt ar šo saturu definīciju un otrkārt arī harmonizēt pieeju, ja dažos gadījumos ir kādas atšķirības. Līdz ar to, un te es nonāku pie Spinelli kundzes jautājumu, mēs labi apzināmies, uh, ka ir nepieciešams aizsargāt vārda brīvību un citas pamatiesības šajā jomā, jebkas, ko mēs ierosinām, būs absolūti samērīgi un nepieciešams. Es minēju pi e, piemēru ar ASV saistībā ar investīciju apmēru kiberdrošībā, ne jau tādēļ, ka es ierosinu pārņemt ASV modeli šajā jomā vai kādu citus aspektus. Es domāju, ka tas, kas mums kopā ir jāizdara, ir jānonāk pie Eiropas Savienības modeļa un pieejas. Uh, Piekrītu Zipels kundzei, ka apzināšanās, un informētība un higiēna ir ļoti svarīgi šajā jomā. Mums jācīnas jau ar maziem noziegumiem, jo problēmas ar interneta noziegumiem ir tas, ka vesela uh, virkne sīku noziegumu kopā veido milzīgu problēmu. Atgriezīšos vēl pie šifrēšanas jautājuma. Tas būs viens no elementiem, kas ir uh, CT priekšlikuma paketē, kas nākamnedēļ tiks prezentēta, par to es vēl runāšu šajā komitejā, bet varu jums apliecināt, ka mēs labi apzināmies, kā risināt šifrēšanas jautājumu krimināla izmeklēšanas procesā, lai negrautu šifrēšanas pamatus, uz kuriem mēs visi uh, paļaujamies, tā skaitā kiberdrošības jomā, bet par to mums vēl būs iespēja detalizēt runāt. Par virtuālajām valūtām definīcija ir maksājuma priekšlikumos, bet maksājuma direktīva na, nerunā par virtuālo eh, valūtu ļaunprātīgu izmantošanu noziedzīgos nolūkos, bet gan par to, lai aizsargātu pret krāpniecību jebkurus maksājumu veidus, tā skaitā, ja jūs izmantojat virtuālos maksāšanas līdzekļus. Tālāk par aizsardzību un atturēšanu, kad ir prēkungs jautāja. Es ceru, ka es daļēji jau esmu atbildējis. Šobrīd kiber aizsardzības aspekti ir dalību valstu rokās, mums jāskatās, kā mēs varam viņām palīdzēt. Bet atturēšanas e, jēdziens jau ir daudz plašāks. Padomājot par šo jēdzienu, 95, 99% varbūt no uzbrukumiem nav īsti saistīta ar drošības jomu, pārsvarā privātais sektors un privātā joma. Līdz ar to mums ir jāizmanto šis milzīgais potenciāls, kas nav aizsardzības ministru e, atbildībā, bet gan tā, kur skar pārējā joma. Līdz ar to mums ir nepieciešams īstenot virkni pasākumu, izdarot spiedienu no Eiropas Savienības iestāžu puses un vienlaicīgi sadarboties ar NATO. Es piekrītu, ka ir daudz izaicinājumu saistībā ar drošumu un drošību, un ceru, ka mums vēl būs iespēja arī detalizētāk par to debatēt. Ja es pats man palaidu garām kādu jautājumu, droši atgādiniet man par to, Būtis izaicinājums, manuprāt, ir saistīts ar to, kā mēs tagad virzīsim šo darbu tālāk. Tas sākās jau ar komisiju, jo dažādos aspektos šajā darbā ir iesaistīta virkne komisāra - Anseps, Jurova, Avramopoulos, Gabriela, es un vēl citi komisāri. Līdz ar to mums pašiem ir jātiek skaidrībā. To mēs cenšamies izdarīt ar virkni priekšlikumiem. Bet tagad mums ir nepieciešams kopā ar padomi un parlamentu uzraudzīt un virzīt tālāk šos jaunākos priekšlikumus. Un tur mums ir nepieciešams jūsu atbalsts, jo ja mēs nevarēsim pareizi koordinēt šo procesu, tad pastāv risks, ka šie priekšlikumi nonāk pārkļau, pārklaušanās, pārklāšanās problēmās, un es ceru, ka mēs no tā varēsim izvairīties. Mums ir nepieciešams steidzami panākt progresu šajā jautājumā. Komisāri, pirms jūs dodaties projām, Mecels kundze jau to norādīja pašā sākumā, Lauristīnas kundze un Barbara Spinelli arī aprakstīja šo sarežģītību, kas ir jūsu par portfelim. Nākamnedēļ jūs runāsiet par eh, pasažieru datu reģistru, šifrēšanu un līdzīgām lietām. Paldies jums, jūsu komandai! Nav bijis neviens gadījums, ka jūs būtu atteicis ierasties šeit komitejā. Paldies par to. Jūsu darbs ietekmē daudz sensitīvas dosie, kā e-privātum un cits. Aicinu saglabāt šo kontaktu, kas mums ir kiberdrošība un kibernoziedzība, tas ir ļoti sensitīvs jautājums. Mums ir jāstrādā ciešā kontaktā ar komisiju, ar vairākiem komisāriem. Uh, Un tālāk jāstrādā jau arī sadarbība ar mūsu komiteju. Mēs priecājamies par jūsu klātbūtni šeit un par sadarbību ar jums, jūsu komandu. Gaidām ar nepacietību jūs nākamnedēļ pie nākamās jautājuma kārtas. Un jums ir arī vēl viena komiteja, kur jums jābūt pretterorismu komitejiem. Paldies, kolēģi! Mums vēl palicis viens punkts šo pēcpusdienu. Kolēģi, mēs varam pāriet pie pēdējām debatēm 11. darbkārtības punktu. Komisijas kolēģi ieradīsies šeit priekšā, un es tikmēr jau iepazīstināšu ar šo eh, jautājumu. 2017. gada finanšu gada budžeta izpildu migrācijas un iekšlietu jomā. Paldies kolēģiem, kur ieradās uz šī jautājuma apspriešanu. Mums ir paredzēts uzstāšanās Simons Mordju, Digi Home ģenerāldirektora vietnieks. Kolēģi, lūdzu, klusāk. Tātad Simons Mordju, kurš atbild par šo jautājumu Digi Home Viņš ir ģenerāldirektora vietnieks. Apskatīsim 16. gada darbības pārskatu un 17. gada finanšu gada budžeta izpildi. Tātad, kā jau minēju, darbības pārskats par 16. gadu, kas ir saistīts ar budžeta izpildi Tas nozīmē, ka būs arī prezentācija 17. gada budžeta izpildē. Tas ir saistīts ar trešo kategoriju budžetā un piekto budžeta grozījumu projektu. 275 miljoni, kas ir pārskaitīti Eiropas fondam ilgspējīgai attīstībai Domāju, ka daļa no jums jau ir informēta par šīm detaļām, citi varbūt nē. Saimons to izskaidros, un pēc tam būs viedokļu apmaiņa. Saimon, Mordju, lūdzu, vārds jums. Thanks, Chair. Um, what I thought I'd try and do is... Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es tad centīšos pastāstīt, kas notika 16. gadā, un vienlaicīgi arī aktualizēt uh, to, kas notika pirms kāda laika, un, protams, arī ar to, kas notiek šobrīd, lai mums būtu skaidrs, cik tālu esam tikuši budžeta izpildē, un arī dažas statistikas datus. Varbūt e, nepa, neatkārtošu tās lietas, ko tikko Julians jau ieskicēja. Tātad 16. gads bija diezgan saspringts gads eh, DigiHome, un arī jūs šeit to noteikti zinat, varbūt labāk nekā citi, bet esam sasnieguši arī taustām progresu gan migrācijas, gan drošības politikas jomās. No savas puses mēs turpinam īstenot visaptarošo pieeju migrācijai, un varu jums atskaitīties par to, ko esam izdarījuši, lai samazinātu neregulāro migrāciju ko esam darījuši, lai eh, sniegtu aizsardzību tiem, kam eh, ir nepieciešama palīdzība, kas meklē legāls veids, kā nokļūt Eiropas Savienībā, un kā sūtam atpakaļ tos, kuriem nav tiesības palikt Eiropas Savienībā, un kāds ir mūsu progress veidojot legālās migrācijas kanālus. Tāpat arī drošības jomā saistībā ar prioritātēm, kas ir noteikts Eiropas darba kārtībā, drošības jomā, cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību, cilvēku tirzniecību un kibernoziedzību. Julian aktīvā darbība ir pātrinājusi mūs līdz kvantu ātrumam, lai varētu sekot visām politiskajām iniciatīvām, ko viņš ir uzņēmies. Pirms koncentrēties uz to, kas konkrēti ir sasniegts 16. gadā. Nosaukšu vienu skaitli. Esam pieredzējuši dramatisku pieaugumu budžeta atbildības jomā. Divi skaitļi šeit. 15. gadā 1,7 miljārdi eiro mums bija pieejami. 16. gadā ir praktiski dubultojies. No 1,7 miljārdiem 3,2 miljārdi tagad ir 16. gadā bijuši budžetā. Un to es eh, arī redzēsiet no ikgadējā darbības pārskata. Mēs centāmies noteikt svarīgākos indikātors. Arī jums, komunicējot ar saviem vēlētājiem, būs eh, viegli izmantot šos datus, lai paskaidrotu, kur ir pievienotā vērtība. Uh, Uz to es arī koncentrēšos savā prezentācijā šodien. Es esmu gatavs arī vienu, divu lapušu garumā tādu faktu lapu sagatavot, ja tas jums palīdz. Sākšu ar to, ko esam sasnieguši 16. gadā. Un tas jums dos ieskait arī 17. gadā. Sākšu ar neregulāro migrāciju. Esam skaidri pieredzējuši, ka ievērojami samazinājies neregulāro migrantu skaits 16. gadā, ir tīpaši pateicoties darbam, kas mums ir veikts sadarbībā ar trešajām valstīm un dažām iniciatīvām, kas ir vērstas uz eh, organizēto tīklu darbības pārtraukšanu. 16. gadā Eiropas Savienības Turcijas paziņojumam bija ievērojama ietekme uz eh, ierašanās skaitu samazināšanu bija gadījumi, kad dienā ieradās līdz pat desmit tūkstošiem personu. Pēc Eiropas Savienības Turcijas vienošanās tas samazinājās līdz pat 80 cilvēkiem dienā. Tāpat ievērojami samazinājās zaudēto dzīvību skaits. Mēs turpinām sadarboties ar citām trešajām valstīm. 17. gadā mums jau ir apspriest eh, sadarbība ar Lībiju, Nigēru, Mēs sadarbojamies ar kolēģiem ārējās darbības dienestā šajā jautājumā. 16. gadā ir lielāks uzsvars likts uz to personu atpakaļ sūtīšanu, kurām nav tiesību palikt, kuru patvēruma me, e, pieprasīšanas e, pieteikumi nav noveduši pie sekmīga rezultāta. Es varu jums vēlāk detalizētāk eh, arī pēc kāda laika informēt par to. Tas balstās arī uz finansējumu palielināšanu dalību valstīm. Piemērs. 16. gadā dalību valsts tērēja aptuveni 106 miljonus eiro atpakaļ nosūtīšanai. Mēs to turpinām arī 17. gadā, un es vēlos uzsvērt vienlaicīgi ievērojot pamatiesības mūsu ideja ir īpaši uzsvērt Eiropas robežu apsardzes un krasta apsardzes aģentūras lomu. Mēs esam pārliecināti, ka atpakaļ nosūtīšana ir absolūti neatņemams elements, lai nodrošinātu to, ka cilvēki neuzsāk bīstamu nelegālu ceļu uz Eiropas Savienību, tīpaši cilvēkiem, kuriem nav nepieciešama aizsardzība. Uh, Tad vēl svarīgākais 16. gadā. Šobrīd ir 11 Eiropas migrācijas eh, kontaktpersonas svarīgākajās valstīs kā Serbija, Tunisija, Nigēra, citur. Viņi strādā attiecīgajās delegācijās trešajās valstīs. Eiropola ietvaros esam izveidojuši Eiropas migrācijas kontrabandas tīklu, kontaktcentru ar Eiropas robežsardzes un krastapsardzes aģentūra. Tad mums ir nepieciešama vienota centrāle, tā teikt, kur mēs varētu apmainīties ar informāciju, kam sekot rīcība gan Eiropas Savienībā, gan trešajās valstīs. Par robežu pārvaldību vēlos uzsvērt to, cik liela lomba bija Tritona un Poseidona operācijām 16. gadā Šīs operācijas tika pagarinātas vidusjūrā. Izglābto personu skaits gan centrālajā, gan austrumu daļā vidusjūrā. Šobrīd mēs varam runāt par 620 tūkstošu izglābtām dzīvībām. Ļoti konkrēts risinājums. Tam ir saikne arī ar budžetu. Mēs ne, Mēs šeit esam nodrošinājuši 76 miljonus eiro ārkārtas palīdzību ISF ietvaros, lai sniegtu atbalstu glābšanas operācijām. Dažkārt ir grūti atrast pareizo līdzsvaru šajos procesos. Viens no būtiskākajiem sasniegumiem 16. gadā regula par uh, Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūra, kas stājas spēkā 16. gadā. Mums jau ir bijusi iespēja vairāk kārt apspriest šo jautājumu, un tagad mēs redzam, ka aģentūra sāk stiprināt kapacitāti, lai spēlētu būtisku lomu ārējo robežu apsardzē. Ir izvērtēšanas veiktas visās dalību valstīs, notiek testēšana par viedajām robežām. Arī tur mēs e, esam pieredzējuši būtisku progresu. E, Mums ir politiskā vienošanās par ieceļošanas izceļošanas sistēmu, un tirs eh, priekšlikums arī tiks pieņemts eh, līdz gada beigām hotspots centri. Mana komanda ir ieguldījusi lielu darbu, izveidojot hotspot koncepciju, kas ļaus dažādajiem dienestiem sniedz, sniegt atbalstu, piekļuvi juridiskajiem uh, juridiskajam atbalstam, psiholoģiskajam atbalstam un citiem. Sniedzot atbalstu visvairāk skartējām dalību valstīm, šobrīd varam teikt, ka patvēru meklētāji un bēgļi, kas ierodas, tiek pārbaudīti, reģistrēti. Un mēs redzam arī revīzijas palāts eh, secināto, ka šī pieeja darbojas un tas palīdz uzlabot eh, migrācijas pārvaldību Mēs nāksim klajā vēl oktobrī ar detalizētām vadlīnijām hotspot procedūrā. Tāpat vēlas izmantot šo iespēju, lai pateikt, ka trīs dalību valstis saskaras ar vislielāko spiedienu zāriem robežām un ir saņēmuši atbalstu 16. gadā 210 miljonu eiro eh, ISF kontekstā Bulgārija, Grieķija un Itālija. Par patvērumu komisija ir ierosinājusi pārskatīt kopīgo patvērumu sistēmu 16. gadā, un mēs vēlētos redzēt lielāku progresu sarunu tempā. Kā jūs noteikti sapratāt no mūsu paziņojuma, ka varbūt ir nepieciešams eh, ļaut aģentūrai turpināt darbu uz, uz priekšu, un eh, mēs varētu tikmēr paralēli turpināt sarunas pie Dublins regulas. Uh, ar kuru tiks pārskatīta eh, patvērums sistēma, kas ir absolūti nepieciešama, lai Eiropā darbotos kopīgā eh, patvērumu eh, migrācijas sistēma, kas mums ļautu atrisināt netaisnīgo spiedienu, ko izjūt atsevišķi dalību valsts. Tām ir nepieciešams lielāks atbalsts. Tāpat 2016. gadā esam pieredzējuši lielāku progresu pārvietošanas jautājumā, jaunākie skaitļi septembra beigās ir tādi, uh, ka vairāk kā 9000 personu pārvietots no Itālijas un 20, 2000 nu, no Grieķijas. Komisāram arī bija jautājums eh, šo pēcpusdienu vēl par situācijas risināšanu eh, Grieķijā. To es neatkārtošu, bet arī savā budžetā mēs atbalstam, esam eh, darījuši pieejam vien, vairāk kā 1 miljārdu eiro par pārvietošanu trešo valstu pilsoņi, kuriem ir nepieciešama aizsardzība, um, lai viņiem nebūtu jāriskē ar savu dzīvību. Tā ir eh, būtiska sastāvdaļa mūsu pieejai, solidaritātes stiprināšanai saistībā ar trešām valstīm, kas ir izmitinājuši lielu daļu bēgļu. Mēs uzsākām plašu visu Eiropas, Eiropas Savienības mēroga schēmu, lab, spējām pārmetināt e, vairāk kā 23 tūkstoši personu, lielākoties sīrieši. Bet ar to nepietiek. Es domāju, ka mums ir jāturpina līdzīgā garā. Šobrīd esam uzsākuši plašu saistību uzņemšanās pasākumu, kas palīdzēs pārmitināt vairāk kā 50 tūkstoši cilvēku līdz 19. gada oktobra beigām. Uh, un esam izdalījuši arī pietiekami lielu finansējumu tām dalību valstīm, kas ir gatavs pārmitināt e, personas, kas varētu tuvāko divu gadu laikā sasniegt pusmiljārdu. Šobrīd ir runa par 25 tūkstošiem personu, kas ir labs sākums tik īsā laika periodā. Tas, ko mēs vēlamies šeit izdarīt, ir likt uzsver ne tikai uz Sīriju, Jordāniju, Turciju, Bet ir ļoti svarīgi arī runāt par pārmitināšanu no Ziemeļāfrikas un Āfrikas raga, lai mēs varētu mazināt iniciatīvu cilvēkiem maksāt eh, kontrabandistiem un riskēt ar savu dzīvību. Un mēs vēlamies arī sadarboties ar UNHCR, lai cilvēkus eh, dabūt ārā no Lībijas uz Nigēru, uz Čadu, un lai esam saskārušies ar lielu atbalstu, un tas ir ļoti svarīgi prasmīgu trešo valstu um, personu piesaistīšana un uh, labākā nelegāli dzīvojošo personu integrācija arī ir ļoti būtiskas. Tieši tāpēc mēs priecājamies par 7. Um, jūnija priekšlikumu zilās kartas direktīvai. Mēs uh, arī um, vidējā termiņa pārskatā iekļāvām ideju par legālām platformām, kā varētu nodrošināt, um, piemēram, Gīnējai, Gambijai un dažām citām Ziemeļums Āfrikas valstīm šādas iespējas. Tagad pavisam īsi par radikalizāciju un terorismu. 2016. gadā tika paveikts eh, ļoti labs darbs, un mēs eh, esam pieredzējuši to, ka Eiropas eh, pretterorisma centrs uh, sāk sadarboties ar Eiropolu, tas notika 2016. gada janvārī, un tas mums patiešām palīdz apmainīties ar informāciju starp uh, dalībvalstu varas iestādēm. Tāpat arī mēs mēģinam cīnīties pret radikalizāciju. Uh, tātad šī darbība ir pastiprināta, esam uzsākuši vairākas uh, darbības pret radikalizācijas un pret propagandas virzienā. Protams, mēs varam identificēt arī citas jomas, kur ir eh, vajadzīgs progress, mums ir jāsadarbojas ar interneta uzņēmumiem, lai izņemtu no interneta teroristisku saturu. Mums tāpat arī ir jākriminalizē naudas atmazgāšana un jāvēršas pret eh, lielām naudas plūsmām. Ir jādomā arī par teroristu līdzekļu iesādēšanu un viņu līdzekļu konfiskāciju. Mums ir jāpanāk progrese eh, pie šiem tiesību aktiem, lai pilsoņi sāktu jūs no tā labumu. Tāpat arī ir jāpiesaista finansējums. 2016. gada iekšējās drošības finansējums. Darība valstis iztērēja tikai 11 miljonus eiro, lai vērstos pret šādām krīzes situācijām un lai izmantotu agrīnās rēģēšanas mehānismu. Mēs esam pieņēmuši arī jaunu tiesību aktu par pasažieru datu reģistriem. Domāju, ka tas ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs Eiropā varētu identificēt šādus riska, augsta riska ceļotājus. Agrāk varas iestādēm ar to bija grūti tikt galā. Organizētā noziedzība atkal ļoti aizņemts periods. Esam sagatavojuši pārskatītus priekšlikumus par nelegālo narkotiku tirzniecību. Tāpat arī padomi ir vienojusies pārskatīt šaujamieroču direktīvu. Protams, ka šeit ir vajadzīgs arī finansējums. Esam piešķīruši 35 miljonus eiro, ko dalībvalstis valstis 2016. gadā iztērējām noziedzības eh, novēršanas jomā. Nevēlos runāt par kiber noziegumiem, šķiet, ka tikko uzklausījāt komisāru Kingu, kurš uzstājās ar ļoti plašu prezentāciju. Uh, bet um, gribēju pieminēt divas lietas, mm, kas mani pārsteidza gatavojoties šai runai. Man ir diezgan daudz dažādu indikātoru, kas norāda, ka daudz kas ir mainījies. Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz Schengens informācijas sistēmu, tad dati 2016. gadā šajā sistēmā uh, tika mm, tiem piekļūts 3,5 uh, 3,9 uh, miljardus reižu. Tātad mēs redzam, ka uh, arvien biežāk dalībvalstis mēģina piekļūt šiem datiem. Ļoti liels paaugstinājums un 30% um, palielinājums ir tad novērojams. 200 tūkstoši reižu ir uzklikšķināts ar šīs informācijas. Es domāju, ka uh, š, tas arī norāda, cik vērtīgs ir mūsu ieguldījums. Jūs uh, šeit uh, pieņemat tiesību aktus un mēs sākam jūs to ietekmi. Tagad es gribētu īsi paskaidrot uh, Eh, kā mēs tiekam galā ar kontrols prasībām. Mēs izjūtam ļoti lielu spiedienu. Nu, ja mēs paskatāmies, piemēram, uz Eiropas tiesas spriedumiem un arī uz mūsu pašu iekšējām revīzijām, tad var teikt, ka iekšējās kontrolas sistēmas kopumā darbojas apmierinoši. 2015. gadā mums bija īpaša revīzija par tiešo vadību, un 2016. gadā tiesa vēlreiz apstiprināja, ka viņuprāt komisijas vērtējums par pārvaldības un kontrolas sistēmām dalību valstīs ir apmierinošs un ka komisija pietiekami labi kontrolē dalību valstu tēriņus. Protams, ka cilvēka resursi vienmēr ir liels izaicinājums. Šķiet, ka to jau jutāt, tad, kad es jums stāstīju par visām iniciatīvām. Uh, Proti mums ir ļoti daudz mm, Darbinieku, kas strādā virsstundas, tāpat arī darbinieki izjūta cita veida spiedienu, un tas patiešām mani sāk uztraukt. Esmu um, augsts līmeņa vadītājs, un manuprāt, mums vajadzētu tur vairāk rūpēties par mūsu darbiniekiem. Tagad par 2017. gada budžeta izpildi. Pavisam īsi. Es gribētu teikt, ka kopējie izpildes rādītāji atbilst sākotnējām aplēsēm. Ir divas jomas, kur varbūt situācija nav tāda, kāda tai vajadzētu būt. Pirmais, protams, ir Dublinas reforma, jo bija tāds ļoti liels finansējums, kas uh, Uh, bija paredzēts Dublinas reformai, bet tā vēl nav notikusi. Tieši tāpēc mums ir jāpārbīda šis budžets un jānodrošina, lai šis uh, finansējums tiktu izmantot cilvēkiem, kuriem ir vajadzīga aizsardzība. Tāpat uh, humanitārās uzņemšanas schēma tā bija um, otrā fāzē pārvietošanas schēmai. Uh, Cerams, ka Ankārā mums izdosies vienoties par eh, šo sistēmu un mēs to visu atbloķēsim, bet mēs vēl neesam varējuši izmantot visas mums piešķirtās apropriācijas. Esmu pārliecināts, ka līdz gada beigām mēs varēsim pilnībā izmantot šīs apropriācijas. Kādi ir patēriņa rādītāji septembra beigās? Tie ir 72%, kopējais budžets mums bija 3 miljārdi, tātad konkrēti tie būtu 2,2 miljārdi, kas jau ir iztērēti. Mazliet jums arī pastāstīju par pārvietošanu, tāpēc vairs neatkārtošos. Iespējams, ka tas arī būtu viss. Un es ceru, ka šie rādītāji jums ir arī labi demonstrējuši, ka mūsu veiktais darbs patiešām ļauj kaut ko izmainīt, un gribu norādīt, ka mūsu um, darba kārtība ir patiešām izaicinājuma pilna. Lielas paldies, Simon! Jūs kā vienmēr sniedzat ļoti precīzu un detalizētu pārskatu. Pat tiešām mazliet sirreāli, ka mēs tagad izskatām 2016. gada ziņojumu, tika ļoti garas un uh, grūtas dienas beigās. Citas komitejas atvēlēta šim jautājumam visu dienu, bet mēs uh, to visu skatām pašās dienas beigās un mums ir jāizskata pilnīgi visas politikas jomas. Šķiet, ka ir pieteicies runāt tikai viens cilvēks - Metzolas kundze. Vai jūs vēlaties izteikties? Lūdzu, lūdzu. Roberta. Paldies, Klaudu. Vēlējos uh, pievērsties tikai vienam punktam - atpakaļ nosūtīšana. Un, ja es pareizi atceros, tad uh, jūs pieminējāt skaitli uh, 106 miljonu eiro. Esmu vairāk kārt šodien par to runājusi. Esmu to pieminējusi vairākiem mūsu komitejas viesiem. Ja mēs šo skaitli salīdzinam ar politisko um, signālu, ko vēlas dot mūsu Eiropas Savienība, proti, ka atpakaļ nosūtīšanas skaits nav akceptējams, un to norādīja arī komisārs Avramopulus. Ja mēs vēlamies ticamu politiku šajā jomā, tad mums ir jāstrādā vairāk. Vai šie 106 miljoni eiro ir uh, jau izmantoti, vai arī tie ir piešķirti, un ja tie ir iztērēti, tad uh, kam tieši tie ir iztērēti. Mēs esam redzējuši neskaitāmus padomas secinājumus, kur ir teikts, ka atpakaļ uzņemšanas līguma ir jāuzlabo, tāpat arī ir neskaitāmi dokumenti, kur tiek minēts, ka notiek sarunas ar vairākām valstīm. Tātad ir ārkārtīgi daudz politisku paziņojumu par to, kā ir jāuzlabo šie 30%. Tie ir 2014. un 2015. gada skaitļi. Un, ja Mēs eh, Tad šeit ir ņemts vērā arī atpakaļ nosūtīšanas uz Rietumu Balkāniem. Eh, citā gadījumā tie būtu tikai 27%. Uzskatu, ka šīs tikai pierāda, ka, manuprāt, mūsu darbs nav pārāk efektīvs. Vai ir kādi citi jautājumi? Jūs pieminējāt uh, šo lēcienu no 1,7 miljardiem līdz 3,2 miljardiem. Vai proporcionāli to var salīdzināt arī ar uh, citiem sektoriem? Varbūt jūs varētu sadalīt to sīkāk, šķiet, ka šis palielinājums vienam gadam ir milzīgs. Gribētu zināt, uz kādu analīzi tas balstās. Tas ir vērojams, piemēram, arī attiecībā uz humanitāro palīdzību. Šeit ģenerāldirektorāts ir vairāk iesaistīts. Tāpat arī tas ir novērojams Eiropas Savienības un Turcijas eh, darījumā, bet šķiet, ka šī proporcija ir daudz eh, lielāka nekā varētu domāt. Vai ir citi jautājumi? Vinbergs kundze. Vai jūs gribējāt ko prasīt? Nē. Labi. Saimon, varbūt jūs varētu tad atbildēt uz šiem diviem jautājumiem. Es gribētu sākt ar atpakaļnosūtīšanu. Šķiet, ka šeit ir runa tikai par saistībām un a, finansējums vēl nav piešķirts, bet a, kā mēs varētu raksturot progresu 2016. gadā? Mēs a, varam novērot progresu kategorijās, kur ir runa par um, atpakaļnosūtīšanas lēmumiem un eh, cilvēkiem, kas patiešām ir nosūtīti. Šie, šeit šis palielinājums ir 46%. Nesen mums bija arī diskusijas par atpakaļnosūtīšanām, un es arī biju pret jums ļoti atklāts. Jā, 46% neizklausās labi, bet eh, situācija ir vēl sliktāka. Proti, tur ir ļoti daudz eh, atpakaļ nosūtīšanu uz Rietumu Balkāniem ņemot vērā vīzu liberalizāciju, tad uh, viņi ir ieinteresēti ar mums sadarboties. Ja viņi to nedarīs, mēs šīs vīzas vienkārši apturēsim. Ja mēs paskatāmies uz citām valstīm, tad atpakaļ nosūtīšanas ir patiešām mm, dramatiskā situācijā. Malī 4,5%, citās valstīs tas ir zem 10%. Domāju, ka šajā jomā mums patiešām vajadzētu uh, strādāt nopietnāk un mēģināt panākt labākus rezultātus. Diskusiju sākumā, kad mēs sākām runāt par atpakaļ nosūtīšanu un atpakaļ uzņemšanu, pieminēja, ka pēdējās nedēļās ir vērojama pozitīva attīstība. Mums izdevās panākt vienošanos ar Gvinēju. Tāpat, ja runa par Itāliju, tad mēs esam mēģinājuši panākt šeit uzlabojumus. Tāpat arī virzāmies uz priekšu attiecībās ar Bangladešu. Šeit ir runa par to, ka mums ir jāmēģina samazināt stimuli. Mēģinam arī panākt um, attīstību attiecībā uz Gambiju, tāpat arī mans darbinieks dosies um, šodien uz Etiopiju. Protams, šis darbs ir ārkārtīgi smags, un mums vajadzētu to uzlabot, eh, sadarbojoties ar mūsu ārējiem partneriem. Uh, Tieši tāpēc uzskatu, ka legālās migrācijas ceļi ir ļoti interesanti. Mēs šādā veidā varam piedāvāt iespēju cilvēkiem ierasties Eiropas Savienībā. Mums galu galā ir vajadzīgi šie darbinieki gan ar prasmēm, gan ar daļējām prasmēm. Nu, 106 miljoni izklausās daudz, bet īstenībā tas ir ļoti maz. Mēs domājam arī par to, kā stimulēt brīvprātīgu atgriešanos. Domāju, ka nevajag mm, domā tikai par piespiedu atpakaļ nosūtīšanu, ir domā, mm, domāju, ka vajadzētu uzlabot šo brīvprātīgo atgriešanos. Un šeit ir viens pozitīvs piemērs, kas ir arī ļoti aktuāls - Lībija. 2017. gadā, izmantojot Eiropas Savienības budžetu, mums ir izdevies nodrošināt, ka 7000 Lībijas pilsoņu atgriežas eh, savās izcelsmes valstīs, un tātad šeit ir runa arī par pārvietošanu vai mūsu pārvietošanas pasākumi sasaistās ar ANO bēgļu komisariātā eh, pasākumiem, mm, pārvietojot eh, cilvēkus no Lībijas uz Nigēru un Čādu. Nu, tātad te ir runa par brīvprātīgu atgriešanos cilvēkiem, kuriem nav vajadzīga aizsardzība. Uh, Arī šeit ir vajadzīgs Eiropas Savienības finansējums. Tāpat arī ir jāparedz atbilstoša palīdzība viņiem atgriezties mājās. Arī attiecībā uz Afganistānu esam nodrošinājuši šādu palīdzību, lai veicinātu brīvprātīgu atgriešanos. Tāpat arī ir jāpiemina Itālija. Arī, viņa, ar, arī Itālijā mēs esam piešķīruši finansējumu, lai uzsāktu šādas brīvprātīgās atgriešanās programmas. Bet, protams, kā šiem nolūkiem ir vajadzīgs vēl vairāk līdzekļu. Tāpat arī būs svarīgi paskatīties, cik ātri Eiropas robežu apsardzes aģentūra uh, varēs eh, nodrošināt darbiniekus eh, savā atpakaļnosūtīšanas departamentā. Um, dalībvalstu patvēruma iestādēm tiklīdz kā tās eh, iz, izsniedz negatīvu uzņemšanas atziņumu, vajadzētu uzreiz izsniegt arī atpakaļnosūtīšanas lēmumu, un šim ēpastam vajadzētu uzreiz nokļūt Varšavā norādot, ka šie lūk ir mūsu kandidāti, tagad rūpējoties par visu loģistiku. Domāju, ka šādā veidā mēs um, uzlabotu mūsu pilsoņu uzticību mūsu sistēmai un varētu arī mm, reāli aizsargāt tos, kuriem aizsardzība ir vajadzīga. Tagad par budžetu. Nedomāju, ka ir kāda cita kategorija vai kāda cita programma Eiropas Savienības eh, daudzgadu finanšu plānā, kas būtu piedzīvojis tik milzīgu budžeta palielinājumu. Protams, ka tas ir sasaistāms arī ar migrācijas pieplūdumu, lai mēs varētu atbildēt Grieķijas un Itālijas lūgumiem, lai mēs eh, varētu arī izpildīt eh, visas jaunās funkcijas, kādas tagad ir robežais eh, apšārdas aģentūrai. Bet mēs redzam, ka arī kopumā šis budžets ir palielinājies, un, protams, ka mēs līdz ar to esam unikāli. Par eh, darbiniekiem runājot, es eh, agrāk darbojos eh, um, ārējo attiecību jomā, biju atbildīgs arī par Eiropas Savienības attiecībām ar Turciju. Un pēkšņi man bija mm, ļoti daudz jaunu darbinieku. Mm, mani kolēģi, kas ir atbildīgi par finanšu departamentu, diemžēl, m, mm, nevar priecāties par jauniem darbiniekiem, un tas rāda ļoti lielu spriedzi. Lielas paldies! Nu, nākamnedēļ jūs varēsiet konstatēt, ka būs arvien vairāk trilogu, būs vajadzīgs vairāk darbinieku arī šeit, mūsu iestādē. Tieši tāpēc es patiešām izjūtu to, ko jūs sacījāt par resursiem. Tas jo īpaši atainojas arī deputātu darbā strādājot ar šiem sarežģītajiem dokumentiem un sadarbojoties ar eh, sekretariātu. Tieši tāpēc es eh, patiešām priecājos par to, ko jūs minējāt. Lielas paldies par darbu! Protams, ka mēs vēl visu analizēsim. Lielas paldies jums un arī jūsu darbiniekiem. Lielas paldies par prezentāciju. Paldies arī visiem kolēģiem, kas palika līdz sanāksmes beigām. Turpināsim sanāksmi rīt, pulkstens deviņos. Es eh, ceru, ka jūs saprotat, ka ir tāds komitejas, kas tiekas tikai reizi mēnesī, bet mēs esam tāda īpaša komiteja, tiksimies atkal rīt. Eh, no rīta pulkstens deviņos un vairākas reizes šķiet arī nākamnedēļ. Tad priecāšos jūs rīt šeit redzēt. Paldies visiem!